So, good afternoon, everybody. Labdien visiem! Sāksim uh, mūsu komitejas sanāksmi. Vispirms darba kārtības programmas apstiprināšana. Es redzu, ka neviens nav, izmaiņas nav izvirsījis, tātad viss kārtībā. Mēs arī esam nosūtījuši mārta un februāra sanāksmi protokolus. Nav nekāda lūgumi kaut ko mainīt, un tāpēc uzskatīsim tos par apstiprinātiem. Paraudzīsimies uz to, kas norisinājās iepriekšējā plenārsēdē Strāsbūrā. Mēs pieņēmām ziņ, Vaiderskundas ziņojumu par uh, ekonomiskās un finansiālās krīzes ietekmu uz cilvēku tiesībām. Gribētu atgādināt, ka 1,2 miljārdi cilvēku dzīvo ekstrēmas nabadzības apstākļos un negūst nekādu sociālo aizsardzību. Saskaņā ar ANO noteikumiem jaunatīstības valstīs ir jānodrošina sociālie pasākumi. Mēs arī esam lūguši valsts neizmantot krīzi kā iegānstu liekt uh, aizsardzību, li, li, sniegt palīdzību un uh, sociālās tiesības. Tas attiec arī uz tūkošanu. Mēs esam pieņēmuši Eiropas Savienības un Ukrainas vīzu atvieglojumu nosacījumus. Ir bijušas plašas debats mūsu, pol mūsu politiskajās grupās par to, vai to vajadzētu darīt vai nē. Ir runāts arī par eh, likumdošanu, kas ir vērsta pret eh, homoseksuālismu Ukrainā. Un uh, pastāv arī aizdoms, ka tur tiek jaukt homoseksualitāte ar pedofīliju. Taču lēmums ir pieņemts, un, protams, mums ir jāseko līdz, kā izvērtīsies situācija ap šo te likumdošanu Ukrainā. Bija plašs debatas par progresu ziņojumu tur, attiecībā uz Turciju 2012. gadam, attiecībā uz cilvēku tiesību situāciju. Mēs norādām, ka uh, tiek gatavot jauna konstitūcija, taču šis process norisinās ļoti lēnu. Tāpat 2010. gadā pieņemtie konstitucionālie grozījumi attiecībā uz personas datu aizsardzību, militāro taisnīgumu un dzimumu vienlīdzību ir uh, jāīsteno. Tāpat ir nepieciešams reformēt tieslietu sistēmu, uh, piemēram, saistībā ar pirmstiesas apcietinājumu. Mēs arī atgādinājām, ka ir nepieciešams uzlabot masu informācijas līdzekļu brīvību un nodrošināt vispārīgāku likumdošanu pret diskrimināciju. Tāpat tika runāts par geju un lesbiešu un transpersonu aizsardzību, viņu tiesībām un cīņu pret homofobiju. Mēs savā rezolūcijā apsveicām to, ka šobrīd norisinās tieši politiskie dialogi un sarunas starp uh, valdību un PKK, tātad kurdiem. Bet mēs domājam, ka, lai arī tas ir pozitīvs solis, Turcijai joprojām ir eh, jāveic nopietni pasākumi, lai rastu risinājumu. Pieņēmām arī progresa ziņojums par Melnkalnu, Kosovu un Sērbiju. Visos šajos ziņojumos mēs īpaši atsaucāmies uz cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, Serbijas gadījumā par mēdīju brīvību Nē, es atvainojos, tas tomēr bija par Melnkalni, tātad par mēdītiesībām, par sieviešu aizsardzību, dzimumu līdztiesību. Attiecībā uz Serbiju īpaši pievērsāmies tieslietu jomai, cīņai pret korupciju, mēdīju brīvību un minoritāšu aizsardzību. Kosovas ziņojumā parādījās līdzīgi jautājumi, tā skaitā cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju. Tāpat arī sabiedrībā zinām cilvēku kriminālu vajāšanu un ārestiem. Šeit ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Progresa ziņojumā par Maķedoniju bija daudz, diezgan daudz pozitīvu iezīmju. Tur bija arī nosacījums, ka ir jāizveido izmeklēšanas komisija. Mēs ceram, ka par uh, komisijas darba rezultātiem būs arī debatas. Uh, Ričards Hovards, mūsu kolēģis nesen viesojās šajā valstī, un viņš arī sekos līdzi, kā attīstās situācija šajā valstī, un varbūt, ka mūsu komitejā mēs viņu arī uzklausīsim. Tika pieņemts arī vairākas rezolūcijas steidzamības kārtā, viena bija par bāda streiku Gvantanamo bāzē. Parlamenta vairākums izlēma nepieņemt rezolūciju par šo jautājumu, dēļ uzbrukumiem Bostonā. Ir vienprātība, ka politiskās grupas atgriezīsies pie šī jautājuma plenārsēdē maijā, bet vispirms norisināsies formālais process, proti jautājums tiks izvirzīts priekšsēdētāja konferencē, un tad redzēsim, vai tas gūs apstiprinājumu vai nē. Tālāk bija rezolūcija par Kazahstānu. Mēs norādījām Uz Kozlova, Kurāšima un Tolitevas situāciju. Un es tikko arī lasīju informāciju, ka šī sieviete arī nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Vēl bija rezolūcija par Vietnamu, par izpausmas brīvību. Un, protams, mēs kritizējām uh, žurnālistu un uh, blogeru smago sodīšanu par to, ka viņi cīnījās par cilvēktiesībām. Mēs ceram, ka cilvēktiesību dialogs starp Eiropas Savienību un Vietnamu nesīs konkrētu progresu cilvēktiesību jomā. Mēs arī lūdzām augsto pārstāvu Katrīnu Eštons kundzi sekot līdz šim jautājumam un izvirsīt šo jautājumu sarunās ar Vietnams valdību. Un runājot par partnerības un sadarbības nolīgumu nosacījumiem. Par citiem jautājumiem. Varbūt daži no jums ir sekojuši līdz sabiedriskajām debatēm ārlietu komitejā, kas norisinājās aizvakar. Nu, tur bija saruna ar tie, Saudārābijas tieslietu ministru, kurš izskaidroja tieslietu sistēmas reformas. Vakar viņš pavadīja vairāk nekā stundu diskusijās ar mūsu komitejas priekšsēdētāju par citiem ar to saistītiem jautājumiem. Un man bija iespēja parunāt ar viņu par vairākiem individuāliem gadījumiem, par kuriem man ir informācija, ka šie cilvēki ir notiesāti uz nāvi. Viņš man apliecināja, ka šī informācija neatbilst patiesībai. Tāpat bija ziņas, ka kāds cilvēks tiks eh, sodīts, injicējot viņam paralizējošu vielu. Savukārt tieslietu ministrs norādīja, ka šajā konkrētajā gadījumā informācija neatbilst patiesībai, un arī tieslietu sistēma Saudarābijā neparedz šādu soda mēru. Protams, par daudziem dažādiem jautājumiem mūsu viedokļi atšķīrās, nu, piemēram, par pašu nāvis sodu kā tādu. Mēs arī runājām par starptautisku Eh, par starptautisko cilvēktiesību konvenciju īstenošanu. Mūsu saruna bija ļoti atklāta, un bija arī skaidrs, ka šī valsts eh, izteiks savas iebildes attiecībā uz šo jautājumu. Es arī saņēmu uzaicinājumu apmeklēt Saudārābiju. Runājot par nāvis sodu Irānā, šorīt eh, Irānas delegācija uzaicināja divus ekspertus sniegt detalizētu izklāstu. Šajā izklāstā vaina tiek aprakstīt ļoti traģiski, vairāk nekā 20 cilvēki šā gada janvārī un februārī ir sodīti ar nāvi. Un es uzzināju, ka 70% no visiem šiem nogalinātajiem cilvēkiem ir bijuši notiesāti saistībā ar uh, narkomāniju vai noziegumiem, kas ir saistīti ar narkotikām. To arī vajadzēs ņemt vērā, tad, kad pieprasām savām dalību valstīm darīt tā vai citādi, jo dažās dalību valstīs ir eh, dažādi divpusēji nolīguma vienošanās un projekti, kuros mēs arī atbalstam Irānas cīņu pret narkotikām. Bet ja viņi ir tik atklāti, ja viņi arestē cilvēkus un ja tas beidzas ar masveida cilvēku sodīšanu ar nāvi, tad mums šīs debatas ir jāturpina. Tā ir skaitā arī pieminot gadījumu ar Lielbritāniju. Nāvisots Taivānā. Pirms neilga laika es paziņoju, ka vairāk cilvēki ir sodīti ar nāvi. Pēc eh, mūsu komitejas sanāksmes man bija divpusēja tikšanās ar Taivānas vēstnieku, kurš paskaidroja, es izskaidroju viņam eh, mūsu nostāju, viņš savukārt savējo. Diemžēl 19. aprīlī seši cilvēki ir eh, sodīti ar nāvi. Un tas ir nožēls vērts fakts, jo Taivānā bija noteikti 2010. gadā tika noteikts piecu gadu moratorijas nāves sodu izpildē, un šķiet, ka tagad viņi ir pakāpušies soli atpakaļ. Es domāju, ka viņiem tā nevajadzēja rīkoties. Es arī nācu klajā ar paziņojumu presē, paužot kritiku par šo cilvēku sodīšanu ar nāvu, un Taivāns ārlietu ministrs rēģēja uz manu paziņojumu, sakot, ka uh, Vispirms man būtu jāvienojas ar cilvēkiem, ar Taivānas iedzīvotājiem, un tikai tad es varu kritizēt šādu rīcību. Protams, es priecājos, ka Taivāns ārlietu ministrs eh, lasa Eiropas parlamentā pieņemtos paziņojums presēji, bet tad jau man būtu jāsarunājas pat ar, eh, ar visiem iedzīvotājiem, jo pat Eiropas uh, valstīs dažkārt masu informācijas līdzekļi vai atsevišķi sabiedrības grupas pieprasa piespriest nāvis sodus par brutāliem noziegumiem. Šajā jautājumā ir nepieciešama nepieciešam augstākā līmeņa politiskā līderība, lai atteiktos no nāvis sodu. Ir nepieciešams rīkot dažādas kampaņas, lai runātu par to, ar sabiedrību. Ir ļoti grūti šo loģiku izskaidrot, jo vienlaikus sanāk tā, ka, nogal, ka valsts nogalina cilvēkus, bet tajā pat laikā mēģina iemācīt, ka nogalināt ir nepareizi. Runājot par Bahreinu, tur notika pirmās formulas sacensības. Pirms šīm sacensībām tika pieņemts jauns noteikums, saskaņā ar kuru tiktu sodīti cilvēki, kas protestētu par cilvēktiesību, pret cilvēktiesību pārkāpumiem Bahreinā. Un man šķiet, ka nolūks bija atturēt cilvēkus no demonstrāciju rīkošanas. Pagaidām nekāda reakcija nav saņemta uz uh, man izdoto paziņojumu presē. Es arī tikko šodien ar uh, kādu Bahreinas deputātu, un viņš man atgādināja, ka Eiropas Savienībai būtu jādara kas vairāk un jāizdara lielāks spiediens uz Bahreinas valdību, tā lai Eiropas Savienība vairāk sekot līdzi izmeklēšanas ziņojumiem. Labi pagājušajā nedēļā diezgan daudz, kas ir norisinājies par Birmu pavisam īsi. Eiropas Savienības ārlietu padome nolēma atcelt sankcijas, tā skaitā arī sankcijas attiecībā uz ieročiem. Mums tas ir jāpieņem zināšanai. Es ceru, ka tas palīdzēs attīstīt šo valsti un līdz ar to cilvēki iegūs lielākas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Uh, jo iedzīvotāji tīpaši lauka rajonos dzīvo ļoti smagos apstākļos, bet man personīgi ir jāsaka, ka man ir žēl, ka mēs esam sankcijas atcēluši, nenosakot tādas konkrētas priekšnosacījumus. Jā, tik tiešām milzīgas reformas ir veikts, ir ļoti daudz pozitīvu pārmaiņu, bet ja jūs paraugties uz to, kādu uzbrukumu ir, ir vērsta pret musulmaņu iedzīvotājiem un šo masveidu brutalitāti, uh, uz iedzīvotājiem, kas ir pilsoņi un arī kas nav pilsoņi, tad ir jāsaka, ka šī politika vēd pavisam nepareizā virzienā. Un kas te tagad ir mūsu rokās, lai izdarītu uz valdības spiedienu pret to visu vērsties, bet jebkurā gadījumā no mūsu komitejas puses var teikt, ka mēs sakosim līdzi situācijas attīstībai un mēs arī uh, mēģināsim darīt visu iespējamo, lai uzlabotu tur cilvēktiesību situāciju vienā mūsu, no mūsu nākamajām sanāksmēm. Ziņosim par mūsu apmeklējumu rezultātiem, tur arī konkrētāku informāciju sniegsim par dažādiem jautājumiem. Šobrīd mūsu vidū ir uh, viesis Žaklīna Mudēna. Viņa ir uh, advokāte un cilvēktiesība aktīviste no Čādas. Varbūt jūs atcerties, ka mūsu iepriekšējā sanāksmē mēs lūdzām ārējās darbības dienas sniegt mums jaunāko informāciju par Eiropas Savienības aktivitātēm dažādās valstīs, un tas, kā Čadā, un ļoti, mums ir ļoti liels prieks un gods, ka jūs esat ieradusies un jūs pārstāvat Čādas pilsonisko sabiedrību. Jūs arī esat apbalvota ļoti prestižu balvu, Mārtiņa Engels balvu 2002. gadā. Apsveicu jūs, lai arī tas notika pirms ilga laika, tas vienalga apliecina, ka jums ir ārkārtīgi liela pieredze cilvēktiesību jautājumu risināšanā. Un jūs kā aktīvisti un kā advokāti esat ilgi cīnījusies par cilvēktiesībām savā valstī, jūs esat bijusi ļoti aktīva, lai panāktu taisnību attiecībā uz uh, čādas bijušā diktatora upuriem. Uh, Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai panāktu tādu vispārēju samierināšanos. Un tagad es ar prieku došu jums vārdu, bez tam varbūt mēs varētu jums uzdot arī jautājumus. Paldies! Merci. Liels paldies. Paldies priekšādātāji. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Ļaujiet man jums pirmām kārtām no sirds teikt paldies par šo pagodinājumu, ka var būt šeit un runāt ar Eiropas parlamenta deputātiem. Ierašanās šeit, jāsaka, mums ir ļoti pozitīva zīme mums, cilvēktiesība aizstāvjiem, tīpaši mums, sievietēm, kas savā ikdienā ļoti grūtos apstākļos cīnāmies par cilvēktiesībām reizēm, pat riskējot ar savām dzīvēm. Mēs dzīv, dzīvībām dzīvojam pasaulē, kur lielākoties eh, valda vīrieši. Uh, Priekšādātājs kundz, dāmas un kungi, vēlos izmantot šo iespēju, lai pastāstītu jums par diviem savas eh, cilvēktiesība aizstāvības aspektiem. Pirmām kārtām cīņa pret nesodāmību, un otrām kārtām sieviešu un bērnu tiesību aizstāvību. Nevar noliegt, ka nu jau vairāk kā 20 gadus starptautiskā sabiedrība ir devusi būtisku pozitīvu virzību cīņai pret noziedznieku nesodāmību, bet Āfrikā jāsaka darāmā vēl ir ļoti daudz. Šajā kontinentā nesom, nesodāmība ir kā vēzis, kas pamazām ar savu eh, korupcijas vīrusu rada gangrēnu mūsu kontinentā un aizkavē uh, mums iz, i, pilnībā izmantot savu potenciālu. Mēs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, cīņā, cīnāmies pret šo vēzi no Tunisas līdz Hararē, no Dakars līdz Kartūmai, gan Nabidžanā, gan Tripolē, gan Džamenā pietiek uh, paskatīties vienu uz mūsu cīņu, kā mēs cenšamies saukt tiesas priekšā mūsu bijuš, valsts bijušo diktatoru Hisēnu Kabrē. Uh, Un, lai saprastu, ka, lūk, 21. gadsimtā vairāk kā 60 gadus pēc Nirnbergas procesa joprojām daudz vienkāršāk ir apspiest nekā, nekā labdabīgi pārvaldīt, daudz vienkāršāk īstenot vardarbības aktu nekā ties, tiesiskumu aktu. Habre vadīja Čadu laikā no 1982. līdz 1990. gadam, līdz brīdim, kad notika valsts apsvērums un viņš devās izsūtījumā sen, e, trimdā uz Senegālu. Savu režīmu laikā viņš pastrādāja milzīgas nezvērības ļoti lielos apmēros. No notika etniskā tīrēš, tī, tīrīšana īstenot un, un spīdzināšana tika padarz, padarīt par normālu procedūru. 92. gadā Startautiskā nacionālās izmeklēšanas komiteja lēsa, ka viņam valdīšanas laikā tika nogalināti vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku un pazuda tūkstošiem individu. Aiz viņiem palika neskaitāms uh, atraitnes un bāreņi. Un tieši tāpēc es par šie, šo cilvēku labā cīnos. 2013. gadā gan tieši, gan netieši viņa režīma laikā m, mm, cietušie upuri joprojām nav saņēmuši kompensāciju, viņi nav atzīti par upuriem un viņi nav saņēmuši nekāda veida uh, kompensāciju un līdzjūtību. Mums ir jā, jāsauc visus pie taisnības. Uh, Savukārt tie, kas darbojās Habre režīmu laikā viņi, jo, un darīja ne, viņi netīro darbu, joprojām strādā mūsu valsts administrācijā. Daudzi no viņiem, piemēram, ir policijas priekšnieki, viņi strādā par ierēģiem, tāpat viens otrs vada arī žambardarmeriju, to komandāti. Vēl citu savukārt strādā pat ministru kabinetā par policijas direktoriem komisariātos. Uh, un tā tālāk. Tas ir režīms, kas, režīms kura pārstāvis visus jāsauc pie kārtības un tiesas priekšā, jo, ne, jo, jo vairāk mēs nogaidām, jo šī brūce plešas plašumā. Mūsu kampaņa ir vērsta uz to, lai piespiestu Senegalu vai notiesāt šo cilvēku vai viņu izdot čadai uh, tas ir ilgi, šī cīņa ilgi jau 22, ir ilgus 22 gadus. 22 gadu laikā Eiropas Savienība vienmēr ir uzstājusi, ka jānostājas upuru pusē. 2008. gada martā Tā laikā, kad eh, vada, vadas vadītā Senegāls valdība atteicās eh, tiesāt vai izdot šo despotu, Eiropas parlaments pieprasīja no Senegāls saukt tiesas priekšā Hisenu Kabrē vai to izdod Beļģijai. Savā ikgadējā 2007. gada ziņojumā Eiropas parlaments tāpat pieprasīja, lai Eiropas Savienība atbalsta Senegālas valdību, sagatavojoties tiesas prāvai, kurā tiesātu Hisenu Habrē. Uh, pēc, pēc tam eh, Eiropas Savienība kļuva par skaidru atslēgu partneri, kura, eh, kura palīdzības dēļ mēs esam nonākuši pie šodienas situācijas. Hisenhabrē tiesas prāva vairs nav ilūzija, jo kopš eh, Dakarā tika izveidota pagājušā gada februārī Āfrikas īpašais tribunāls Eiropas Savienība ir turklāt veltījusi arī 2 miljonus eiro tā izveidē. Mums ir šobrīd pamats cerēt, uh, un jūs esat mūs tajā atbalstījuši. Pateicoties jaunajai valdībai Senegālā, ko valda Makijas sals, un pateicoties starptautiskās sabiedrības ieguldījumiem, Habrē lieta varēs ne, tikt eh, beidzot atrisināta. Senegāla ir pirmā valsts pasaulē, kas sauks pie tiesas kādas citas valsts bijušo vadītāju. Bet nedrīkstam tomēr pārāk ātri uh, atteikties no cīņas. Šajā ap, tribunālā joprojām ir nepieciešama finanšu palīdzība, tāpat arī tehniska palīdzība. Tiesnešiem ir nepieciešama pieredze, tiem jāsaņem informācija no Eiropas valstu īpašajiem tiesu iestādēm, kas ir, pie, kas ir pieredzējušas uh, strādājot ar noziegumiem pret cilvēci. Āfrikas uh, Īpašajiem tribunāliem ir jāizsano plaša programma arī informēšanas ziņā, tā lai informācija par to darbu tik izplatīta tautai, tā lai varētu uh, izmantot, slo, izmantot kopējo devīzi, nekad vairs to neatkārtosim. Un Eiropas Savienībā šeit būtiska loma spēlējam. Mēs lūdzam jūs ne, ne, nepārstāt darboties, palīdziet mums joprojām uh, un e, turpiniet sniegt atbalstu līdz brīdim, kamēr e, taisnība tiks panākta. Priekšādātājs kundze godā tie deputāti. Tikpat svarīgi um, ir arī tas, lai Hisenha Brē notiesāšana Dakārā. E, uh, nu, at, atcerēsimies to, ka tas piedāvās tikai daļai taisnīgumu upuriem. Šāda veida tiesas spriedums tomēr nevarēs pilnībā izbeigt visu šo pagātnes ēnu. Uh, Čadas valdība joprojām nav īstenojusi nekādus papildus pasākums, kas ļautu šo tiesiskumu un taisnīgumu pilnībā īstenot. 2000. gadā ļoti daudzi upuri, ko es arī pārstāvu, iesniedz prasību par spīdzināšanu, slepkavībām un bezvēsts padušanu, un, kas, un lielākoties šīs sūdzības svērstas pret pašreizējās policijas, pret bijušās policijas darbiniekiem, kas darbojās Habrē režīma laikā. Bet jāsaka, 12 gadu laikā nekāda veida politisko gribu neesam redzējuši, nekas nav darīts lietas labā. Visi šie šie spīdzinātāji joprojām turpina mūs vajāt. Viņi smejas mums acīs, un mēs viņus sastopam ikdienas uz ielām. 2001. gadā pat pret mani tika vērsts uzbrukums par manu darbību cīņā pret Habrē. Kādas mierīgas demonstrācijas laikā eh, policijas spēki vērsās pret manu mēģinājumu nogalināt ar granātu šis, šis, šo spēku vadītājs ir viens no bijušajiem spīdzinātājiem, pret kur arī būtu jāuzsāk šāda veida tiesas prāva čadā. Šis bijušais spīdzinātājs, kā viņš var ticēt joprojām, ka diktatori ieroči ir spēcīgāki par tiesnešu āmuru? Uh, Jāsaka, ka Čadas valdība nekad nav īstenojis 92. gadā īpašās eh, izmeklēšanas komitejas izstrādātās rekomendācijas. Upuri nav, tik, nav saņēmuši nekādu kompensāciju, tāpat arī nav uzcelts memoriāls viņu eh, pa, eh, pieminēšanai. Lielākais masu kaps Habrē laikā, kas, kura nosaukums ir mirušo līdzenums, pamazām izzūd. Tur tiek celtas ēkas un tās aug burtiski kā sēnes. Uh, kā, un, bet bāriņiem un atraitnēm nav, kur eh, paust savas sērs. Ir pagājuši 20 gadi kopš Isenhabrē krišanas, un ir beidzot pienācis laiks, lai Čadas valdība īstenot visus šos nepieciešamos papildus pasākums, lai Čadā upuri saprot, ka viņi tiek atzīti un ka viņiem tiek iz... dota kompensācija par notikušo. Ir jāizveido virkni atbalsta fondus upuriem, tiem, kas cietuši visvairāk, ir jāpalīdz viņi atjaunot viņiem tiesības Viņi ir cietuši ļoti ilgi. Mani pretinieki vienmēr saka, es runāju par ārkārtīgi tālu pagātni, bet šie upuri taču cieši joprojām. Šī nesodāmība ir eh, nepiedodama. Saviem pretiniekiem var atbald, atbildēt arī to, ka savā cīņā tomēr vēršos pret visu veidu nesodāmību. Turklāt ļaujiet priekšādātais kundz pastāstīt par vēl vienu manas cīņas aspektu, kas savukārt vairāk vērsts uz nākotni es eh, apkaroju arī tā saukto levīru spāradumu un eh, bērnu nodošanu lopkopiem pret eh, ģimeņu gribu čadā. Sieviešu tiesības netiek respektētas. Atsevišķos reģionos fāmas tiek uzskatītas par, par precēm, par lietām, kas faktiski veido mantojumu pēc vīrieša nāves. Pēc vīra nāves viņas tiek nodotas vīra ģimenei. Nereti atraitnē ir jāprats mirušā brālis. Nereti viņas kļūst par seksuāli transmisīvu slimību upuriem šādā veidā. Savas asociācijas ietvaros mēs pieprasām, lai ciemu, eh, ciemu vadoņi eh, vispirms, pie, vispirms saņem šo sieviešu atļauju piekrišanu šāda veida izdarībām. Čadā turklāt ir ļoti daudz arī bērnu lau, laukos, lai, vecumā no 9 līdz 13 gadiem, ko viņu vecauki pār, pārdod lokopiem vai kas tiek ar varu aizvesti, lai, viņu, lai nodarbinātu lopkopībā. E, sekas ir ļoti nopietnas. Savā asociācijā mēs cīnāmies pret šo parādību jau vairāk kā desmit gadus, bet kopš 2011. gada uzraudzības uh, dienestu izveidi mums ir izdevies atgūt vairāk kā 16 bērnus un atgriezt viņus ģimenēm. Jūs piekritīsiet, ka šāda veida situācijā ir nepieciešama bērnu uzņemšanas centri, turklāt nepieciešams arī um, centrs sievietēm, kas ļautu uh, cīnīties pret šiem uh, iesūnojušajiem paradumiem. Mēs turklāt cenšamies informēt vecākus cenšamies uh, arestēt tos, kas vada šāda veida nolaupīšanas tīklus. Pagājušajā gadā vien mūsu rīcības rezultātā mums izdevās arestēt vienu no šīs uh, Eh, no šī tīkla vadītājiem, bet šeit atkal iestājās nesodāmības princips. Viņš drīz vien tika atbrīvots, sakot, ka Čada joprojām nav parakstījusi konvenciju par bērnu tiesībām, un līdz ar to tās nav Čadas tie, tie, tiesību aktu ietvers. Kāda ironija, vai tad, vai tad verdzība un tirniecība ar cilvēkiem jau sen nav aizliegt visā pasaulē? Vai tad mēs drīkstam šādā veidā vērsties pret visiem pamatprincipiem? Mums ir gal galā ir jāizmanto visa veida morālai principi, lai cīnītos par šādu rīcību Āfrikā un tīpaši Čadā. Nesodāmība ir ļoti selektīva. Tiesu iestādes, kas, kam jābūt valstu demokrātiskajam pīlāram, eh, vēl nav vērsušās nākotnē, un šobrīd tās ir tikai ilūzija. Priekšādātais kundz dāmas un kungu, godātie deputāti, paldies par jūsu uzmanību. Jūs pat nezināt, cik lielā mērā iespēja būt šeit man iedrosmina tālākam darbam cilvēktiesība aizstāvēšanā. Paldies! Thank you, uh, madam. Paldies, um, Modēnas kundze, par jūsu stāstījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem jūsu valstī. Esam pārliecināti, ka jautājums, kurus jūs pieminējat, piemēram, dažādas paverdzināšanas formas, um, un, piemēram, uh, aprecināšana bez uh, sieviešu piekrišanas. Par šiem jautājumiem mēs runājam gan cilvēktiesību komitejā, gan arī šeit. Jūs runājāt par nesodāmību, par, par uh, tiesvedību pret Habrē un 22 gadi ir pagājuši kopš viņš tika gāsts, un tagad ir gaidāms viņa tiesas process. Bet, uh, protams, ka tas ir ilgs laiks, kas ir pagājis, bet ja mēs paskatāmies, kā ir bijis citkārt militārajām diktatūrām citās valstīs, tad bieži ir tā, ka jāgaida ļoti ilgi, līdz vispār uh, sākas tiesas process, vai vispār uh, sabiedrība ir spējīga pievērsties bijušajiem notikumiem pagātnē, jo gan policija, gan uh, bruņoties spēki arī tiek laisti darbā, lai situāciju kaut kā regulētu. Jum pietiek atcerēties Argentīnu vai citus diktatorus, citus režīmus, diktatoriskus režīmus Dienvidamerikā. Un um, cilvēki, kas ir paveikuši ļoti smagus noziegumus, uh, un ja viņi netiek tiesāti, tad sabiedrībā arī nevar iestāties miers un izpratne par to, kas tagad sagaida sabiedrību. Un runājot par Habrē procesu, uh, viņš, protams, gaidīs uh, spriedumu, un jūs, bet jūs apsprie, ap, pastāstījāt arī par to, kas notiek sabiedrībā un kā, uh, kādas pārmaiņas ir notikušas sabiedrībā gaidot šo tiesas procesu. Un es gribētu arī pievērsties vēl vienai lietai, ko jūs teicāt par EAS. Jūs aicinājāt sniegt lielāku atbalstu, gan finansiālu, gan tādu administratīvu tieši tiesvedībā, abrē lietā, bet jūs sacījāt arī, ka daudz vairāk vēl ir nepieciešams paveikt, ir vajadzīgs lielāks atbalsts no Eiropas Savienības tieši upuriem, upuru rehabilitācijai, kompensācija, kas varētu būt iespējama, un dažkārt ir vajadzīga tāda simboliska palīdzība, simbolisks atbalsts. Jūs vai runa varētu būt par um, kompensāciju uh, cilvēkiem, kas ir cietuši, vai par cilvēku sodīšanu, kas bija abrē rokas puiši un spīdzināja cilvēkus. Kā Eiropas Savienība varētu sniegt šādu atbalstu. Jā, es pārstāvi Lukas skundze lūdzu. Paldies. Mentionné, j'ai eu l'occasion de vous présenter un peu les Paldies, ļaujiet mums pastāstīt mazliet par to, ko Eiropas Savienība dara Čadas labā, kā tā rīkojas. Tur ir īpaši kopstieslietu reformas īstenošanas. Tāpat laikā tieši tā kā Žaklīna Modēnas kundze jau teica, mēs eh, rīkojamies arī atbalstot šo tiesas prāvu organizēšanā, jo jau jūs ļoti labi pastāvī, pastāstījāt, es niedzam atbalstu Senegālai. Šobrīd Žaklīns Modenis uh, eh, ierašanās Briselē arī kalpo par iespēju īstenot visu šīs tikšanās. Tiekamies ar dažādiem ārējās darbības dienestu pārstāvjiem augstākajā līmenī. Esam turklāt uzņēmuši kontaktus ar viņu, arī ar mūsu delegāciju Čadā. Un tāpēc varam apmainīties ar informāciju par dažādu veidu iespējamiem palīdzības sniegšanas kanāliem. Uh, Turklāt virzāmies uz priekšu šobrīd arī ar papildus atbild, atbalstu nodrošināšanu, kas ļautu viņai palīdzēt, varbūt informācijas kampaņu īstenošanai, palīdzības sniegšanai upuriem un tā tālāk. Tātad dažādiem aspektiem. Habrē tiesas prāva norisināsies, eh, cerams, pavisam drīz. un tāpēc ir nepieciešama informācijas kampaņa. Paredzētajos līdzekļos šāda, šāds pasākums jau ir iekļauts, bet, protams, ka darbs jāvērš plašumā, un esam gatavi cieši sastrādīties ar uh, Žaklīnas Modēnas organizāciju, kā arī citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām valstī, mm, lai palīdzētu viņiem ar cita veida akcijām, pasākumiem un kampaņām. Šī cieņa pret nesodāmību kopumā, jāsaka, ir ļoti svarīga un gribu pieminēt, ka pilnīgi noteikti tā ir arī viena no tēmām, ko Eiropas Savienība apskata savās sarunās politisko dialogu ietvaros ar Čadas varas iestādēm. Un tāpēc eh, jūsu ierašanās šeit Briselē un tas, ka jūs esat mūsu vidū, pilnīgi noteikti ļaus dot arī šī, šim politiskiem dialogam tālāku grūdienu. Par to jau runājam, bet lūk, tas būs vēl viens veids, kā viņus pārliecināt. Ehm, paldies, ka varējāt ierasties. Okay, so thank you. Paldies. Šķiet, ka vairāk neviens nevēlas neko jautāt. Jūs ļoti izsmeļoši aprakstījāt ainu, bet es piekrītu arī jums, Lopes kundze, tiešām ir daudz izdarīts un ļoti labi, ka Modēnas kundze šodien ir šeit. Bet, manuprāt, jau to vai ir iespējams rēķināties ar vēl lielāku finansiālo un loģistikas atbalstu. Uh, palīdzību. Es uh, paļaujos uz to, ka jūs centīsieties kaut ko paveikt lietas labā. Un gribētu vēl atgriezties pie tā, ko jūs teicāt pašā sākumā par saikni starp korupciju un uh, nesodāmības lielo izplatību Āfrikā daudzu cilvēktiesību aktīvistu galvenais aktivitātes saistās tieši ar šo problēmu. Jūsu kaimiņu valstī ir izdevies uh, organizēt tiesas procesu kaimiņu valsts, bijušajiem valsts vadītājiem. Un mēs, protams, sekojam tam, kas notiek, uh, Jūlijā mēs arī apmeklēsim Āfrikas Savienības pasākumu, jo tās, e, tas ir fórums vai kolēģija, kas lems par to, kāds, kāda būs tā darba kārtība nākamajos 20 gados. Un šī nesodāmība, jādomā, būs viens no galvenajiem jautājumiem. Katreiz, kad mēs tiekamies ar organizācijas pārstāvjiem un arī citiem Āfrikas pārstāvjiem, tad šīs nesodāmības koncepcija, kas, eh, no kuras, eh, kuru izmanto gan eh, augstas militāra personas, gan citi, tad visa šī koncepcija um, izraisa parasti lielas tādas domstarpības un sit, diskusijas ir ļoti spraigas un šī problēma tiek identificēta kā smaga. Un tad šie nesodāmībai, protams, ir jādara gals. Lūdzu, vai jūs vēlties kaut ko vēl piebilst? Lūdzu. Oui, euh, je dirais... Jā, nu varu pateikt tikai vēl vienu cīņu pret nesodāmību. Ir katrā ziņā tāds pakāpenisks process, kas ļaus beig beigās izveidot reālu demokrātiju mūsu valstī, un tā ir vajadzīga. E, tā, to ir jāapkaro, tā ir jānovērš, ja vēlamies labu pārvaldību valstī. Tāpat jāciņas pret komparāt, e, pret e, korup, korupciju, jo tas, kā jau teicu, ir tiešām kā tāda smaga slimība, kas kā gangrēna mūsu valstī nodara pāri un tāpēc mums visiem kopā jādomā par to, kāda tad ir tie iemesli cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs esam lēmusuši, ka pilna, pirmais un galvenais iemesls ir tieši šī nesodāmība. Kamēr pastāv nesodāmība, viss, ko mēs darām, uh, būs uh, bez panākumiem un tik un tā būs nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Mēs tāpēc aicinām cīnīties pret nesodāmību un, lai to darītu, ir nepieciešams izveidot tādu strikta, skarba, nepārprotamu sistēmu, tiesu sistēmu, kas ļautu šo cīņu atbalstīt. Un tieši šī iemesla dēļ augstu vērtēju visa veida pasākums, ko izno Eiropas Savienība čadā, lai īstenotu tiesu sistēmas reformu, lai atjaunotu tiesvedības sistēmas praksi, pārstruktūrētu visu šīs uh, tiesu palātas un sistēmas. Eiropas Savienība tāpat arī ir apmācījis tiesnešus, un tas viss notiek, lai varētu pārliecināties, ka tiek garantēts sots par atbilstīgiem pārsākumiem, lai ir tiesiskums, un lai varam īstenot taisnību, jo tas taču ir labas pārvaldības simbols, tas ir spēcīgs valsts simbols. Ir nepieciešama spēcīga tiesu sistēma, tāda tiesu sistēma, kas veic savu darbu un kas pilniem spēkiem cīņās pret jebkādu veidu nesodāmību. Tiešām domāju, ka šī cīņa ir ļoti svarīga un var jums droši teikt, ka cilvēku tiesību aizstāvi līmenī daudzi par to runā, ir tādi, kas runā tieši lūk par visa veida pasākumiem, kas būtu jāvērš eh, lai ap, uz to, lai apkarotu nesodāmību. Un, protams, ka Hisenā brēties sprāvu pilnīgi noteikti ir viens no šādiem panākumiem. Bet eh, jāatminās, ka šo procesu un visu šo virzību aizsāk tieši cilvēktiesību aktīvisti un nevis čadas varas iestādes. Šis despots ir jānotiesā, un tas čadai būs ārkārtīgi svarīgi, bet tas būs svarīgi arī visai Āfrikai. Jo tas nozīmēs, ka lūk ir tāda tiesa, tādas tiesas struktūras, kas palīdz mums cīnīties pret nesodāmību. Un, ja tā tas ir iespējams Āfrikā, tad kāpēc tas tā nevarētu būt visā pasaulē? Paldies! In. Paldies! Vēlreiz liels paldies jums! Un es sekosim uh, tam, kas notiek abrē lietā Un Human Rights Watch ir arī apkopojis informāciju par to, kas līdz šim ir izdarīts. Un paldies vēlreiz. Tagad nākamais darbs, nākamais punkts darba kārtībā - uzklausīšana par pamatiedzīvotājiem un iegūs rūpniecību. Okay. Okay. So, kolēģis. Um, Kolēģi, mums priekšā ir gars debatas, ilga uzklausīšana par pamatiedzīvotājiem un ieguvas rūpniecību. Šķiet, ka zaļo grupu ierosināja rīkot šādu uzklausīšanu, jo šeit ir ārkārtīgi daudz aktuāli jautājumu. Es arī zinu, ka kolēģi uh, kas darbojas sieviešu tiesību apakškomitejā, seko līdz mūsu uzklausīšanai, jo viņi gatavo ziņojumu par sieviešu tiesībām pamatiedzīvotāju grupās. Tā kā te ir ļoti daudz aktuāli jautājumi. Ir pagājuši seši gadi kopš ANO deklarācijas pieņemšanas par pamatiedzīvotāju tiesībām. Uh, Ir labi, ka ir tāda deklarācija, bet deklarācija ir un paliek deklarācija, tā nav konvencija. Bet, neraugoties uz to, ka seši gadi kopš deklarācijas pieņemšanas ir pagājuši, joprojām ir ļoti daudz darāmā, lai garantētu, ka pamatiedzīvotāji varētu baudīt savas tiesības. Viņi joprojām cieš no dažādām um, sociālām un ekonomiskām problēmām, uh, un viņu tiesības netiek pilnībā garantētas. Šodien mēs pievērsīsimies tam, kā ieguvs rūpniecība ietekmē pamatiedzīvotāju dzīvi. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka mēs varēsim uzklausīt dažādus pārstāvs no dažādiem uh, kontinentiem, no Latīņa Amerikas, no Austrālijas un no Amerikas. Uh, no Āfrikas, es atvainojos. Mūsu cilvēktiesība apakškomiteja ir daļa no ārlietu komitejas, parlamentā ir dažādas komitejas, kas risina tirdzniecības jautājumus, sieviešu tiesību jautājumus, daudz citus jautājumus. Nesen divās citās komitejās eh, tika izstrādāti ziņojumi par korporatīvo sociālo atbildību vai konkrētāk runājot par eh, cilvēktiesībām uzņēmējdarbībā. darbībā Abos ziņojumos arī mūsu apakškomiteja deva savu pienesumu, nāca klajā ar atzinumu, kurā mēs stingri pieprasījām, lai sociālās vidas un ētiskās cilvēktiesības, kā arī patērētāja tiesības tiktu integrētas uzņēmēji darbības stratēģijās, cieši sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm. Mēs norādījām, ka ir svarīgi, lai ja korporatīvā sociālā atbildība tiktu paplašināta, uh, arī attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas trešajās valstīs. Šajā kontekstā es uzskatu, ka it īpaši attiecībā uz pamatiedzīvotājiem ir jānodrošina piekļuve kompensācijām, lai tādējādi mazinātu iegūs rūpniecības negatīvo ietekmu uz pamatiedzīvotāju cilvēku tiesībām. Pie mums ir ieradušies vairāki viesi. Nu, varbūt es stādīšu priekšā visus jūs, un pēc tam došu vārdu katram no jums atsevišķi. Es ceru, ka aparatūra darbojas. Mums, mūsu diskusijām sekos arī pārstāvja Austrālijā šī sanāksme tiek pārraidīta arī internetā, un to var noskatīties gan parlamentā, gan ārpus tā. Tad mūsu vidū ir Rafaels Markes no Angolas, viņš ir žurnālists un cilvēktiesība aktīvists. Jūs esat uh, autors uh, rakstam par uh, eh, asņēniem di dimantiem Angolā, kas tika publicēts Portugālē. Es nezinu, vai jūs varēsiet uzturēties pavis ilgāk, bet šodien mūsu sanāksmes beigās izskatīsim arī ziņojumu par eh, cenzūru un mēdīju brīvību. Varbūt jums interesēs arī šie temati, ņemot vērā to, kāds ir jūsu darbības profils. Tad vēl mūsu vidū ir Juana Matilde Mulul Castro no Gvatemalas. Laipni lūgta. Castro kundze pārstāv Čanunijas eh, kopienu un eh, sieviešu pamatiedzīvotājus. Viņa ir eh, pētījusi kalnrūpniecības negatīvo ietekmi uz San Miguelas rajonu Gvatemalā. Tad vēl mūsu vidū ir Manino Buzdehins. Viņš ir nepārstāvēto nāciju un tautu organizācijas ģenerālsekretārs. Mums būs ļoti interesanti jūs uzklausīt, jo jums ir īpašas rekomendācijas attiecībā uz dažādām Eiropas Savienības institūcijām. Vēl mūsu vidū ir Mārtiņš Čungongs. Viņš ir starp parlamentārās savienības ģenerālsekretāra vietnieks. Es domāju, ka jūs runāsiet par uh, šo, par pasākumu, ko IPU organizēs uh, 2014. gadā Ņujorkā tieši par uh, pamatiedzīvotāju jautājumu. Tā kā ļoti labi, ka jūs esat ieradies pie mums. Tagad es gribētu iepazīstināt ar mūsu draugiem, kur atrodas šobrīd tālu no mums, Austrālijā. Mūsu skatās un klausās un diskusijā piedalās Dāvids Vadivilo no Gunča Himī aborigēnu korporācijas Austrālijā. Šī kopiena ļoti cieši no urāna raktuvju darbības. Urāna raktuves ir ierīkotas eh, mirāru aborigēnu klānam teritorijās. Mirāri ir protestējuši un joprojām protestē pret eh, urāna ieguvi viņu zemēs. Mēs uzklausīsim jūs, jūs mums stāstīsiet par savas cīņas gaitu. Tad vēl Deivs eh, Svinī no kampaņas pret eh, kodolu. Par kodolu brīvu pasauli. Lūdzu, dosim vārdus pirms eh, Svinkungam. Uh, Paldies! Vispirms es gribētu pateikties komitejai par man doto iespēju, gribētu arī atvainoties par to, ka negadīt ie, iemeslu dēļ Justins O'Briens un uh, Miro kungi nevar, Justins O'Briens nevar šodien sniegt mūsu ne, savu viedokli, un es arī pārstāvu Miru kopienu, kā Gunžeihmi aborigēnu korporācijas pārstāvis. Esmu devis veinī par pārstāvu nevalstisko organizāciju, kas cīnās par kodolbrīvu pasauli. Svenī kungs ir ļoti cieši saistīts ar mīru kopienu, un uh, viņš arī pēc uh, īsa brīža uzstāsies. Jautājums, kas ir saistīts ar draudiem, ko izraisa urāna rūpniecība, ļoti būtiski ietekmē mūsu teritoriju, tīpaši ņemot vērā bieži vien arī būs šie jautājumi ir apskatīti 98. gadā. Eiropas parlaments nāca klajā ar rezolūciju, tāpat uh, UNESCO mūsu jautājums ir skatīts. Ir arī bijuši protesti, plašas protestu kustības uh, no Austrālijā un visā pasaulē. Uh, protestējot pret uh, raktu vierīkošanu. Galvenais novērojums, ko gribētu izteikt, no mirāra puses ir tas, ka tādās valstīs kā Austrālijā iegūs rūpniecība ir ļoti plaša, bet ir ierīkota praksa, kas sākās 1960. un 70. gados šī praksa un procesi bieži vien eh, tika īstenoti neņemot vērā tradicionālo zemes īpašnieku intereses un tiesības. Urāna ieguves eh, mirāru zemēs un eh, džabalukas zemēs ir divi tādi piemēri, kas 70. Eh, un 80. gados eh, tik, bija ļoti aktuāli. Tas nozīmē arī to, ka valdība mm, nevēlas, lai šādi projekti tiktu uzlabot un lai tiktu ievērots cilvēktiesības. Šajā kontekstā Mirror organizācijas uzskata, ka ir ka nākotnē šādi te ieguvi projekti ir jāīsteno tikai ar uh, tradicionālo īpašnieku piekrišanu un ir šos projekts īstenojot uh, jāatzīst šo te pamatiedzīvotāju tiesības. Līdz ar to būs nepieciešams, lai valdība rīkotos un ņemot vērā procesus, kā šīs operācijas uh, tik ierīkotas, situācija ir jāmainās. Mirāri ir tradicionālie īpašnieki šajās te zemēs, kur šobrīd ir šī urāna rūpniecība. Uh, tāpat ir, gribētu pieminēt arī džabalu, kas ir urāna ieguvi, ieguvis rakturas. Ivans Makarūla tepat arī būtu jāpiemin. Viņš ir saņēmis vairākas starptautiskas balss par cilvēku tiesībām. Mēs te varam runāt par ļoti par to, ka tradicionālās ka, ka visas šīs te vērtības ir startautiskas nozīmes. Un eh, šis nacionālais parks ir Austrālijas lielākais nacionālais parks. Un eh, viens no tikai 25 pasaules eh, kultūras mantojumiem, kur ir, kur, kas ir ar tik lielu un bagātu nozīmi. 1982. gadā raktuvju licence tika piešķirta tādos apstākļos, ko miru iedzīvotāji uzskatīja par lielu apmūsumu un 70, 97. 98. gadā šī te eh, kompānija uzsāka raktuvi biznesu bez vietēju iedzīvotāju piekrišanas. Uh, astoņus mēnešus Džabaluka tika nobloķēta, vairāk nekā 5000 cilvēku tika arestēti protestu laikā, tā izskaitā Ivans Magarula, kurš, ir, kurš agrāk bija šo zemju īpašnieks. Viņš um, apšaubīja vidas novērtējumu, viņš arī um, uz šo notikumu reaģēja gan um, ASV kongress, gan Eiropas Savienība tradicionālos īpašniekus atbalstīja arī plašāka sabiedrība, tā skaitā vidas aktīvisti. 2000. gadā Rio Tinta iegādājās šo, kā, šo ieguvis uzņēmumu, un jautājums atkal aktualizējās. Priekšstādātāji pārtrauc Deividu, norādot, ka viņš runā pārāk ātri, jo ir nepieciešams pārtulkot runu. Lūdzu, runāt lēnāk. Runātais atvainojas. 2000. gadā Rio Tinto iegādājās šo ieguvas uzņēmumu, un tajā laikā skandalo, skandāls attiecībā uz Džaba Luku bija kļūst par aktuālu jautājumu, pievēršot arī savu starptautiskā sabiedrības uzmanību, un uh, starptautiskā sabiedrība izdarīja lielu spiedienu. Stratēģiskie mēdī pasākumi noved pie tā, ka Vils, uh, Vilsons kungs 2009. Uh, gadā paziņoja, ka projekts netiks turpināts bez eh, Mīrāru piekrišanas. Tika runāts par eh, vienošanās panākšanu ar eh, Mīrāru pārstāvjiem 2005. gadā, trīs, trīs, pēc trīs gadu ilgām sarunām. Uzņēmums ēra oficiāli atzina Mirārus kā tradicionālos īpašniekus un atzina, ka netiks turpināts biznesa bez Mirāru piekrišanas. Šī vienošanās par uh, piekrišanu to apstiprināja arī Albanes kungs, kurš ir uh, šis te uzņ uzņēmuma vadītājs. Ir svarīgi šajā kontekstā ņemt vērā, ka šī vienošanās ir ļoti neparasta, jo tā nevar ietekmēt uh, piekrišanas sniegšanu no valdības puses, jo tas ir tikai tāds e, ļoti plaša procesa ietvars. Vienošanās starp tra tradicionālajiem īpašniekiem un e, izraktuvju uzņēmumu attiec tikai uz kompāniju, kuram ir šī licence, un tas ir saistīts ar attīstību, nevis ar e, licences izsniegšanu. Anģela urāna raktos, kas at, arī atrodas uz mīrā ar zemes, eh, sākās, darbība sākas 70. gados, neņemot vērā mīrā ar tradicionālo kalnrūpnieku intereses 2013. gadā, neņemot vērā šo sārunu procesu. Mirāri un eh, raktuvi kompānija Erāri turpinājas sarunas par uh, darbības šajā te, šajās raktuvēs, lai atjauninātu šos nosacījumus. Un ir gaidāms, ka līdz 21. gadam šīs te raktu biznesa tiks apstiprināts, eh, tiks apturēts pakāpeniski dažādas vidas problēmas, un šita, šita darbība radījusi jau 30 gadus, uh, īpaši negatīva ietekme ir uh, atstāta uz uh, tradicionāliem īpašniekiem. Nesnijos, nesno gadu laikā dialogs ir uzlabojies starp šo te kompāniju un starp mirāriem un kompāniju ēra, taču mirāri joprojām ļoti cieši seko līdz, kā viss norisinās, Džabalukas stāsts interesē daudzas kopienas, jo tas ir gadījums, kad uzņēmums formāli un publiski paziņoja, ka piekritīs tam, ka pamatiedzīvotājiem ir jāpiekrīt viņu darbībai. Tas eh, ir tāds pirmais gadījums, un viņi ir apņēmušies arī stingri ievērot likumdošanu. No Džepa Lukas gadījuma izriet divi jautājumi. Pirmkārt, kā mūsdienu cilvēku tiesību saistības var attiekties uz uh, iepriekš piešķirtām tiesībām, kas ir piešķirts nebalstoties uz cilvēku tiesībām, un tīpaši attiecībā uz mirāriem, kur pamatiedzīvotāji un uzņēmums tagad ir panākuši vienošanos par šādu saistību ievērošanu. Otrakārt, svar ir ļoti būtiski, ka sabiedrība atbalsta un ka ir kaut ka ir kāda pasaulē atzīta organizācija un ka šie līmeņi, ka, ka šie lēmumi tiek pieņemti augstā līmenī. Tas ir ļoti būtiski, lai šo procesu virzītu uz priekšu. aborgēnu sadarbība un dažādas, dažādi nosacījumi, tas, ka mēs esam varējuši palīdzēt uh, sarunās, tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi aporigēnu korporācija, eh, Guģēmī aborigēnu korporācija ir pierādījusi, ka ir, ļoti, ka ir iespējams panākt risinājumu un mudina Eiropas parlamentu turpināt aktīvi iesaistīties šādu jautājumu risināšanā un eh, periodiski pārskatīt šos jautājumus. Gunģēmī aborigēnu korporācija ik gadu nāks klajā ar uh, ziņojumu par stāvokli šajā situācijā, kur varēs izskatīt parlaments. Mūsu organizācija arī aicina parlamentu un komisiju veikt eh, pētījums par vides, eh, cilvēku tiesību un eh, sociāli, sociālo ietekmi, ko atstāja iegūs rūpniecība. Šie pētījumi varētu sākties ar analīzi, uh, par ietekmi, kādu urāna ieguve un pārstrāde atstāja uz uh, vidi un uh, pamatiedzīvotājiem kakadū. Šādas pētījumi īpaši vērtīgi būtu ņemot vērā Eiropas um, enerģētikas jautājumus. Un Guģemī mēs arī uzskatām, ka ir jāveicina uh, caurskatāmības jautājums, tāpat Eiropas parlaments varētu aicināt Austrālijas valdību iesaistīties šajā te procesā un nākt klajā ar igadējo status ziņojumu par urānu raktu darbību Kakadu reģionā un par, um, iz, izrak, par, par ieguvas tiesībām, kas ir piešķirtas neņemot vērā pamatiedzīvotāju intereses. Tas viss ietekmēs uh, situāciju nākotnē. Mēs rekomendējam, lai Eiropas parlaments mudinātu Rio Tinto nodrošināt, ka tiks ievērotas tās saistības un mehānismi, kas ir uh, spēkā, lai aizsargātu pamatiecivotājus un viņu zemi no iegūs rūpniecības negatīvās ietekmes. Mūsu korporācija rekomendē Eiropas parlamentam pieprasīt no Rio Tinto un Austrālijas valdības paskaidrojums attiecībā uz urāna izstrādi Kakadu reģionā un par kompānijas eh, plāniem īstenot aktivitātes rangarā un eh, slēgt šīs te raktos līdz 21. gadam. Pirms es uzklausu jūs jautājums, es gribētu dot vārdu manam kolēģim Zvejnīkungam, kurš pastāstīs par urāna ieguvas rūpniecības ietekmi un uh, kodola degvielas uh, um, cikla beigām. Paldies! Lielas paldies! Turpiniet priekšādātāji. Nu, man pirmam kārtām jāsaka jums ārkārtīgi liels par šīm detalizētajām rekomendācijām. Es ceru, ka varam tās saņemt arī rakstiski. Bet tagad gribēju jums pastāstīt to, kā esam organizējuši šo uzklausīšanu. Katram ir septiņas runātājiem septiņas minūtes. Jūs esat run, runājāt divreiz ilgāk. Varbūt, ka mēs varam tālāk darīt tā, ka mēs dodam eh, vārdu citiem pārstāvjiem no citiem kontinentiem, un tad pēc tam debašu ietvaros varēs izteiksies svīnīkums. Vai mēs nevarētu tā darīt, jo citādi mēs nevarēsim izsmelt savu programmu tā, kā mums tā ir paredzēta. Protams, saka runātājs videokonferencē. Lieliski bija ārkārtīgi interesanti jūsu klas, klaus, jūsos klausīties. Atvainojos, ka man nācās jums lūgt izteikties lēnāk un ārkārtīgi labi, ka gūstam ieguldījumu arī no Austrālijas, no kontinenta, kas nu, šeit tik bieži viss netiek apspriests un īpaši jau cilvēktiesību jomā mūsu komitejā. Tālāk gribēju vēl arī teikt, ka mm, no, gribu nodot eh, arī pārstāvjiem no Mirror kopienas, it īpaši sievietēm, mūsu vislabākos sveicienus un labu vēlējumus. Tālāk uzklausīsim uh, Markes Sade Morais kungu no Angolas. Thank you, Chair. Liels paldies, priekšādātāji, par iespēju uzrunāt jūs šodien. Uzstājos savus Lundas kopienas vārdā. Tā ir teritorija, kur tiek iegūti dimanti, tur ar ko daudz, un tas ir ziemeļa austrumos Angolā. Sākumā pastāstīšu jums par pēdējiem vardarbības upuriem Kongo. Tas ir viens no iegūstošās rūpniecības centriem Lundas reģionā. Privātas apsardzes pārstāvi no Bikars Dimontiegos kompānijā so, Sociedad Minēra do Kongo nošāva 30-gadīgo Kazumīri Langu 20. aprīlī. Tie paši sargi bija noslēguši vienošanos ar nelegālajiem rak, ar, ar, ar raktuvi darbiniekiem, lai pēc par zināmu, nu, iegūto dimantu vērtības daļu. Bet no rīta viņi lūk bija izdomājuši ko citādāk un visus šos raktuvi darbiniekus, kas pēc vienošanās ieradās strādāt, eh, vienkārši nošāva un nošāva arī Vangas kungu. Šī slepkavība faktiski ir tikai daļa no sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem Angolas dimantu raktuvēs. 2011. gadā es sagatavoju ziņojumu, kur detalizēti stāstīja par pārkāpumiem, ko īsteno militārie un privātās apsardzes uzņēmumi, piemēram, teleservis, kas nodarbina vairāk, ko iepriekš nodarbināja Sociedad Adminēra de Kongo, un kur tika spīdzināti 500 upuri, kur nogalināt vairāk kā 100 cilvēku. Šis jautājums par pamatiedzīvoju tiesībām, tiesībām ir saistīts ar atbilstīgu dimantu aktīvu pārvaldīšanu šajās dimantu iegūtas teritorijās. Jāatzīst, ka, protams, dabas resursiem ir jābūt sabiedriskai precē, ka, um, tas taču ir pašsaprotam, bet kas ir visšokējošākais un īpašākais Angolas situācijā, tas, ka ir milzīgs stāsts milzīga atšķirība starp to lī, nabadzības līmeni, kā dzīvo lielākā daļa iedzīvotāja, un daži, kas dzīvo milzīgā bagātībā. Nu, un vardarbība, protams, noved arī pie slepkavībām, e, tiek slepkavoti ciemi iedzīvotāji, tāpēc, ka viņi savukārt iegūst šos upes dimantus, lai vienkārši izdzīvotu, bet savukārt e, šo dimantu kompāniju priekšādātāji, īpašnieki, viņa ģimenes un tā tālāk savukārt e, gūst bagātību, iepērkot dimants no šiem nelegālajiem uh, Um, raktuvi darbinie, um, e, strādniekiem. Ir jāatcerās, ka jā, jānodrošina ieņēmumu no šīm iegūšanas tiesībām atbilstīgi um, e, darbam, un tam jānotiek godīgi. Turklāt vietējām kopainām, kas, kas tikuši pārvietotas no šiem dimantu iegūšanas teritorijām, ir jāsaņem kompensācija par to, ka viņi ir zaudējuši savus tradicionālos iztikas avotus. E, pamatiedzīvotāja aizsardzības instruments, kas ir pieejams Lundas kopienā un ko, uz ko uzvar Eiropas diplomāti ir vien vairāk, e, ir spiediens uz Angolas vairs iestādām, respektīvi prasība nodrošināt Kimberlīs certifikācijas schēmu. Kimberlīs process attiecībā uz dimantu certifikāciju tika izveidots 2002. gadā, un tas regulā globālo neapstrādāto dimantu tirniecību, lai novērtu to, ka e, dažāda veida bruņoti grupējumi izmanto š, šīs raktuves bruņotos konfliktos. Šis Kimberlīs procesa schēma šobrīd ietver 54 dalībniekus, to starp 80 valstis, un turklāt pārvalda 99% no globālās eh, neapstrādātu dimantu iegūšanas un tirzniecības. ES dalība valstis kas pārstāv eh, šajā KP procesā, pārstāv Eiropas Savienību. Un tāpēc Eiropas parlamenta loma ir ārkārtīgi svarīga. Tā būtu ārkārtīgi svarīga, ja vēlamies piedāvāt kaut kādu veidu aizsardzības pasākums vietējām kopienām Lundas reģionā saskaņā ar Eiropas Savienības vadlīnijām, kā tas izstrādāts Kimberlī procesā, jeb KP. Eksperti lēš, ka ta, kopš izveidot šis KP process ir tā sauktie konflikta dimanta uh, īpatsvars ir samazinājies no 15% līdz uh, mazāk kā 1% kopējā mm, globālajā tirniecībā uh, neapstrādātu dimantu jomā, un tāpēc KP procesu var uzskatīt par veiksmu stāstu. Bet, diemžēl, izaicinām joprojām saglabājas to starp, piemēram, kas attiecas uz amatierisku, amatierisku dimantu iegūšanu atsevišķās Āfrikas valstīs, tādās kā Angola. Tradicionāla izpratne par eh, asins dimantiem kā instrumentu kara īstenošanai un līdzekļu, skaidrs nav līdzekļu iegūšanai dažāda veida kara veicinātājiem, ir gal galā jāizplata tālāk, ir jāsaprot, ko tas nozīmē ne tikai eh, šīs, eh, izmantojot šī līguma burtu, bet arī garu, tīri politiskā ziņā dimanti, kas tiek iegūti Lundas reģionā, nav, nav mazāk asiņoja kā tie, kas finansēja iepriekšējos karš šajā teritorijā. Šodien cilvēki tiek slepkavot nevis, lai finansētu finansētu pilsoņu karu, bet vienkārši no alkatības un ļaunuma. Viņi tāpat laikā nav mazāk eh, miruši, viņu ciešanas nav mazāk necilvēcīgas un pazemojušas un, un mazāk sāpīgas. Tikai tāpēc, ka viņi nav nogalināti ar lielgabaliem, raķetēm un uh, bombardieriem, nē, bet viņi tāpat ir miruši, un viņu, viņu asinis eh, ir tās, kas finansējuši dažāda veida vīlas, kas tiek celtas Portugālē, Spānijā un tā tālāk. 2012. gadā es ar in lielu interesi sekoju līdzi Eiropas Savienības īstenotajam eh, darbam, kas saucās KP eh, draugi Kodivārā. Uh, Ehm, kur tika izdarīt centieni, lai uzlabotu kontroli pār neapstrādāt dimantu ražošanu tirzniecību, lai atb nodrošinātu atbilstību KP obligātajām prasībām. Lielākajā 2012. gadā KP process turklāt tika īstenots, veidojot atbilstīgas monitoringa sistēmas, lai uzraudzītu atbilstību KP standartiem arī Marangas reģionā Zimbabvē. Pārstāvi no Marangas eh, tik pakļauti ierobežojumiem KB procesa ietvaros kopš 2009. gada, tā lai eh, tiktu īstenots arī iekšējas kontrols neapstrādāt dimantu eh, saskaldīšanā un eh, tirzniecībā. KB dalībnieki nolēma KB plenāru sēdē 2012. gada novembrī neatjaunot īpašās uzraudzības sistēmas, tāpēc, ka nā, tika saņemta atbilstīgi būtiski uzlabojumi ziņojumi par drošību un kontrolēm, kas īstenot Marangas raktuvju vietās. KP un Lielbritānija turpinās uzraudzīt situāciju. Atzīmēju, ka kopš 2004. gada esmu mm, publicējis ziņojumus, kur tiek runāts par visām šīm slepkavībām, spīdzināšanu, organizētām uh, izvarošanām un uh, badināšanu kā vienu no, popu, no, no sabiedrības pārvietošanas pasākumiem, līdzīgi kā tam, kā tas e, noticis Marangā. Šādi ziņojumi ir publicēti visā pasaulē un jāsaka, e, runā par visiem šiem, visām šīm problēmām. Akadēmiskās aprīnas ir atzinīgi vērtējušas šo ziņojumu un e, akadēmiskā sāprinspatī noteikti atzīst, ka tas ir eh, uzmanības vērts informācijas avots, un tomēr nedrīkstam eh, likt uz vieniem svariem marengas un lundas gadījumus. Ir, tie, tur pastāv arī atšķirības. Galgalā ļoti daudz, kas ir sakāms tieši šajā kontrakts, kontekstā. Pirmkārt, Marangas gadījumā tur notika militārais apvērsums attiecībā uz šīm upes dimantu raktuvēm, kas sākās 2008. gada 27. oktobrī. Militārie helikopteri ar automātiskiem uh, ieročiem eh, lidoja pāri Čatsvas upēji, kas ir daļa no Marangas, un izdzina no turienes vietējos raktuves strādniekus. Eh, zaldāti nogalināja pilnīgi visus, kas gadījās viņu ceļā ar ar ieročiem, ar asaru gāzi izdzina iedzīvotājus no, cil, no ciemiem. Simtiem zaldātu vienkārši šaudies bez jebkāda brīdinājuma, tad radās panika milzīga milzīga bēgšana, un, protams, ka līdz ar to tika pat sabradāta, un tādā veidā arī raktuvi tuneļos gāja božā ļoti daudz raktuvi darbinieku. Trīs nedēļu laikā šis militārais uzbrukums no, noveda pie vairāk kā 200 cilvēku brutāls nāvis. Eiropas Savienība un daudzas valstis, it īpaši bijušie koloniālie spēki, kā Lielbritānija un NVO no visas pasaules, visi budināja, visi mudināja Kimberlī procesu apturēt visa veida eksports no Marangas eh, teritorijas un pieprasīja, lai pilnībā atte, no, tiktu noteikta, eh, noteikts embargo šiem dimantiem. Šīs noteiktās sankcijas tomēr pilnībā nevērs par labu notikušo, jo incidenti pamazām, eh, maz, bet incidenti pamazām mazinājās. Un Kimberlī procesam pilnīgi noteikti ir jāņem vērā arī uh, Eh, dažāda veida cilvēktiesības. Tad nedrīkst pakļauties vienkārši vardarbīgu valdību priekšā un bezatbildīgu uzņēmumu darbības priekšā. Nu, tagad ļauj, ļaujiet man paskatīties uz to, kas notika Lundas gadījumā. Fakti, ja vien to tā iespējams teikt, ir vēl šausminošāk, tāpēc, ka kas attiecas uz šo vardarbīgo, vardarbīgām nāvēm, šajā gadījumā nebija saistīta ar tādiem kinematogrāfiska apmēra notikumiem. Bet vidējā vardar, šāda vidēja vardarbīga rīcība no Lundas drošības apsardzes jāparedz darbiniekiem ir vienkārši tāds ikdienas pasākums, nu tāda kā, tāda kā ikdiena. Ne, KP inspekcijas komanda nekad nav bijusi Kvango teritorijā, kas ir galvenais upes dimanta iegūšanas uh, uh, raktuvju at, atrašanās vieta, bet vairāk kā simts. Uh, augstasinīgām slepkavībām, par kurām ir pieejami attēli, fotografijas un liecības, KP process tāpat laikā tomēr nav uzskatījis par vajadzīgu nosūtīt inspekciju, lai šo situāciju izpētītu uz vietas. Tad ko gan iespējams darīt, lai šo dimantu iegūšanas nozari nepaļaut šādu, nepi, nepakļaut šādu veidu pārkāpumiem. Un galvā tas ir pavisam vienkārši. To var izdarīt gan Kimberlī procesa pilnvar ietvaros, gan arī Eiropas parlaments to, ies, to spēja pieprasīt. Šādiem pasākumiem jāatver, piemēram, garantijas patērētājiem, kas būtu tiem e, obligāti jāsliedz un kur būtu pilnīgi noteikti paredzēts, ka šie e, dārgakmeņi iegūti vietā, kur to dēļ nav slepkavoti cilvēki patvaļīgā kārtā. Eiropai jāpārliecinās, uh, ka jūs vieno kopējas idejas, galvā jums taču ir kopējas vērtības un spēja izrādīt uh, līderību. Un nedrīkst, tad, eh, taču, nu, un, un gal, galā jūs taču nemēģinat vienkārši iegūt eh, strauji pāris eiro vairāk, neņemot vērā cilvēktiesības. Nē, Eiropas Savienībai ir jāpieprasa, lai Eiropas eksporti, kas ne, eksperti, kas nav iesaistīti dimanta iegūšanas nozarē, tik nosūtīti uz Lundas reģionu. Ir jā, jā tāpat jāizno intervijas ar vietējiem upuriem, ar vietējiem NVO un aktīvistiem. Kimberlī process ir pazaudējis no acu loka savu patieso misiju, pārliecināties, ka asins dimanti nenonāk pie patērētājiem, ignorējot šādus nopietnus pārkāpumus, kas notika mē. Eh, Maranžā tā, tas zaudē uzticamību un globālajā dimantu, regu, globālā dimantu regulēšanas struktūra nav vairs patiesa. Lielbritānija strādā ļoti cieši ar Eiropas Savienību nozaru, pilsonisko sabiedrību un citām valdībām, lai paplašinātu KP mandātu un ļautu Kimberlī procesam vērsties pret nopietniem cilvēku pārstāvjiem arī tad, kad tos īsteno valstis. Diemžēl rezistence un pretestība no vairākiem valdību pārstāvjiem, kas līdzdarbojas KP, un fakts, ka KP lielākoties ir atkarīgi no vienprātīga lēmuma pieņemšanas, nozīmē, ka šis progress bija ierobežots. Un tomēr, lai KP saglabātu savu uzticību, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie centieni noved pie rezultātiem, un ir jānovērš to, ka asins dimanti nonāk starptautiskajos tirgos. Mēs respektīvi vietējie aktivisti, šīs ģimenes, kas zaudējuši stuviniekus, spīdzināšanu upuri un kopienu līderi, mēs vēlamies turpināt darbu, lai lietu gaismu pār cilvēktiesību pārkāpumiem, ko īsteno dimantu iegūšanas nozara Angolā. Turklāt to dara sazinoties ar, ar valdību, ar valdības atļauju, un Kimberlī process savukārt pilnībā šo situāciju ignorē. Galu galā tieši angoliešu ziņā ir mierīgi cīnīties pret šādām parādībām un novērst šādu traģisku realitāti. Bet, protams, ka būtu daudz palīdzīgāk, ja arī Eiropas Savienība un Kimberlīs process mm, nepiedāvātu atbalstu un leģitimitāti Angolas valdībai, kas turpina izdarīt pārkāpumus pret savi, savus pašu tautu, un turklāt ļauj dimantu iegūšanas nozarei eh, mežonīgi izmantot šos cilvēkus. Thank you. Paldies. Liels paldies, Markesa kungs. Paldies arī par ieteikumiem un prasībām. Mēs uh, komentēsim to visu diskusijā. Tagad vārds Juanai Castro no Gvatemalas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Cilvēktiesību apakškomiteja par iespēju jūs uzrunāt šodien un piedalīties jūsu sanāksmē. Gribu Eh, stāstīja par kalnrūpniecību, par Gvatemalu un Kolumbiju. Pēdējo gadu laikā ir tā, ka uh, kalnrūpniecība, uh, hidroelektrostaciju celtniecība un ekstensīva lauksaimniecība, piemēram, cukurniedru un palmu jomā ir izraisījušas uh, konfliktus starp uzņēmumiem, valsts iestādēm un pamatiedzīvotājiem. Un kaut gan pamatiedzīvotāji ir zemes apsaimniekotāji, tomēr valstī pieder visa zeme un valsts izdod licences uzņēmējiem, kas var iegūt uh, derīgos izrakteņus kas lielākoties atro, atrodas pamat iedzīvotāju apdzīvotās teritorijās. Un ir zināms, ka visā Latīņa Amerikā pamatiedzīvotāju reģionos notiek ļoti daudz kalnrūpniecības projektu. Vispār var teikt, ka uh, tātad valsts iestādes izsniedz licences uh, uh, iegulu apgūšanai un uh, šīs kolektīvās tiesības pamatiedzīvotājiem netiek ievērotas. Uh, Uh, šīs pamat, uh, kolektīvās tiesības paredz, ka pamatiedzīvotāji var lemt par to, kas notiek ar viņu zemi, uz kuras viņi dzīvo jau simtiem gadu. Citas no kolektīvajām tiesībām ir lauksaimniecības aktivitātes un tiesības dzīvot savā zemē un neļaut, tā teikt, sevi aizdzīt prom no turienes, kur šīs tautas dzīvo jau ļoti ilgi un vēl cita, cit, vienas citas tiesības, kas arī piedar pie kolektīvajām tiesībām un kas tiek bieži pārkāptas, tās ir tiesības konsultēties un uh, sniegt piekrišanu pēc uh, tam, kad uh, ir saņemta uh, pietiekami apjomīga izsmeļoša informācija par to, kas ir paredzēts projektā. Bet problēma ir tā, ka pamatiedzīvotāji kā kolektīvs nav zemes īpašnieki. Viņi var balstīties tikai uz tā saucamajām paražu tiesībām, bet uh, um, aktuālā uh, likumdošana neparedz viņu privātu īpašumu tiesības uz zemi. Um, konstitūcijā, konsti, konvencijā numuru 179 ir uh, aprakstīts pamatiedzīvotāja tiesības, bet pietrūkst labās gribas, un tāpat Kolim, Kolumbijā jau daudzus gadus notiek bruņots konflikts saistībā ar iepriekš minēto uh, pamatiedzīvotāju tiesības, cilvēktiesības un kolektīvās tiesības tiek regulāri pārkāptas. Um, uh, startautisko projektu uh, jomā um, ir jau tagad var redzams, ka ir iestājušās ļoti smagas sekas, un tas pats attiecās arī uz hidroelektrostaciju uh, celtniecību. Pamatiedzīvotāji tiek padzīti no savām dzīves vietām, un valdības un ārzemju uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti uh, izmantot, apgūt derīgos izrakteņus, apgūt šīs iegulas, kas atrodas uh, ap, minētajās teritorijās. Brīvās tiesības, uh, brīvās tirniecības līgumi ir parakstīti ar ASV, Kanādu un arī Eiropas Savienību. Un pamatojoties uz šiem brīvās tirniecības līgumiem, ir tā, ka pamatiedzīvotāji un arī pamatiedzīvotāji tiek spiesti atstāt savas dzīves vietas, pamest reģionus, kuros viņi ir dzīvojuši. Un tas um, noved pie tā, ka sāks tāda kultūru izmiršana. Uh, jo šī iedzīvotāji tiek pārvest uz citām vietām, tas notiek piespiedu kārtā, un brīvās tirniecības līgumi neparēdz pamatiedzīvotājiem balss tiesības attiecībā uz to, vai viņi ir ar mieru pārcelties vai nē, un konsultācijas ar viņiem nenotiek, un tās arī nav paredzētas, kā es jau teicu. Kolumbijā pamatiedzīvotāju organizācija uh, um, savā ziņojumā ir uh, atzinusi, ka 65 uh, pamatiedzīvotāju grupas, tie ir 67% no vispār uh, Kolumbijā pārstāvētajām tautām, iespējams tuvākā laikā var izzust. Un uh, lielā mērā tas ir arī, tas būs izskaidrojams ar kalnrūpniecības straujo attīstību attiecīgajās reģionos. Var redzēt, ka šo uh, pamatiedzīvotāju skaits ar vienu samazinās. Uh, jo notiek arī bruņoti uzbrukumi. Ja mēs salīdzinām Kolumbiju, Peru un Gvatemalu, tad var redzēt, ka kalnrūpniecībā situācija atkārtojas. Es jau runāju par piespiedu pārvietošanu, par armijas laišanu darbā, par uh, plašu ganību ierīkošanu, ganību likvidēšanu. Um, tāpat tiek apdraudēta ūdens pieejamība un nelegāli tiek uh, sagrābta zeme un tiek vaināta sabiedrības struktūra. Tas viss atspoguļojas arī uh, ģimenēs, kas uh, rada konfliktus. Un kalnrūpniecībai paralēli veidojas tāda mikroekonomika, cita starpā arī izplatās prostitūcija un uh, pamatiedzīvotāji tradicionāli um, um, ienākumu iegūs veidi tiek apdraudēti un pazūd. Gvatemalā es varētu raksturot situāciju šādi. Ir ļoti daudz pamatiedzīvotāju, viņu daļa uh, iedzīvotāju kopējā skaitā ir liela un parakstot mieru līgumu um, startautiskajiem uzņēmumiem ir, tagad ir pieeja Gvatemalai. Ir parakstīta arī 169. Uh, konvencija un harta par pamaties, pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzību, bet nevar redzēt neko no tā, ka šī konvencija un uh, um, līdzīgi, līdzīgas normas tiktu ievērotas, runājot par tiesībām konsultēties un um, attiecībā uz piekrišanu, informētu piekrišanu, ir ļoti maz noteikumu, kas konkrēti par to runā, kāda ir procedūra, un līdz ar to pamatiedzīvotāji um, paši eh, sāka organizēt konsultācijas. Um, pamatiedzīvotie paši cenšas nodrošināt savu tiesību ievērošanu un kā tas izpaužās, kā tas notiek. Gan uzņēmēji, arī uzņēmēju vidū ir cilvēki, kas iestājas par pamatiedzīvotāju tiesībām. Uh, un rodas tādas situācijas ar lielu konflikta potenciālu. Cilvēki tiek vajāti, notiek krimināli noziegumi. Ļoti kliedzošs piemērs ir, piemēram, uh, nonākšana tiesas priekšā vai pamatiedzīvotāju pārstāvi tiek vienkārši nogalināti runājot par konsultēšanās tiesībām un piekrišanas tiesībām. Tika runā, pieminēts Džeimsa Ananai vārds, un um, jautājums ir par to, kāda, kas mūs gaida nākotnē. Uh, bet uh, manis minēto valstu valdība īpaši neņem vērā to, kas ir teikts atbilstošos uh, ziņojumos par kalnrūpniecības ietekmi. Un būtībā tas viss šobrīd ir paliek tikai uz papīra. Un 169. konvencija attiecībā uz pamatiedzīvotājiem vairāk runā par to, ka konsultācijas un sākotnēja piekrišana ir ļoti būtiski elementi, lai šīs pamatiedzīvotāju kopienas varētu attīstīties, bet būtībā praksē nekas tāds nenotiek. Konsultācijas vienkārši notiek starp ļoti mazām grupām, vietējām grupām, kurām īpaši lielas ietekmes nav un neko īpaši tās ietekmēt nevar ir daži būtiski elementi, ko ir noteikti jāņem vērā. Konsultācijām ir jābūt um, brīvprātīgām, tām jānotiek pirms jebkāda projekta sākšanas, un cilvēkiem ir jāsaņem plaša informācija, bet uh, par to vispār nav nekādas runas, tik līdz kalnrūpniecības firmas ierodas mūsu valstī. Kad jābūt konsultācijām, kad uh, var sniegt piekrišanu tikai tādā gadījumā. Tātad tas attiecās uz visiem gadījumiem, kur um, ekonomiskās aktivitātes ir iecerētas reģionos, kuros dzīvo pamatiedzīvotāji, bet, kā es jau teicu, uzņēmēji to neņem vērā. Un vēl kas, pašreizējais attīstības modelis uh, kas izriet no brīvās tirniecības līgumiem, neatbilst pamatiedzīvotāju uh, viedoklim un interesēm. Tas ir vienkārši kapitālistu skats uz lietu. Runa ir par uh, bagātību uh, sagrābšanu vai bagātības palielināšanu. Bet pamatiedzīvotāji ir saimniekojuši noteiktā veidā simtiem gadu. Uh, un šī lielā bagātības uzkrāšana būtībā rada tikai iznīcību un konfliktus. Līdz un var runāt tiešām arī par izmiršanas draudiem. Šī situācija ir jāvērtē kopumā, un Eiropas Savienībai varētu ieteikt sekojošo. Mēs zinām, ka par kalnrūpniecību notiek uh, dialogs, bet tajā iesaistās tikai uzņēmē, bet kad arī pamat iedzīvotāji varēs iesaistīties, jo mums vienkārši nav iespēja piedalīties procesā, lemšanas procesā. Tāpēc ir mums ir ļoti svarīgi sagaidīt atbildi uz jautājumu, ko darīt, lai, ko jūs darāt, lai kontrolētu uzņēmumus, kas dodas uz Latīņu Ameriku, lai sāktu tur biznesu. Ne visi uzņēmumi, protams, nāk no Eiropas, bet investīcijas, kas tiek veiktas, un peļņa lielākoties nonāk uh, uzņēmē izcēlesmes valstī. Kā to var mainīt attiecībā uz pamatiedzīvotājiem Latīņa Amerikā? Paldies! Thank you. Man... Paldies, Kastro kundzei. Paldies par jūsu visaptverošo runu. Mēs esam ļoti aizkavējušies. Tas nu mums ir raksturīgi, bet jebkurā gadījumā jāsamierinās ar to. Tagad došu vārdu Bustahina kungam. Viņš ir nepārstāvoto nāciju un tautu organizācijas ģenerālsekretārs. Visi iepriekšējie runātāji ir nākuši klējā ar ļoti skaidrām rekomendācijām attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu darīt vairāk. Uh, tāpēc mums būtu arī ļoti interesanti uzzināt arī no jums, jūsu rekomendācijas, ko mēs varētu darīt arī savās attiecībās ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Paldies, ka uzaicinājāt mani šeit dalīties ar savu pieredzi un rekomendācijām no nepārstāvēto nāciju un tautu organizāciju puses. Uh, runājot par pamatiedzīvotājiem un ieguvas rūpniecību. Daudz no šiem eh, pamatiedzīvotājiem dzīvo perifērijā, teritorijās, kas atrodas tālu no politiskās un ekonomiskās varas centriem, taču viņi tiek eksploatēti, lai iegūtu šis, šos te resursus, jo pamatiedzīvotājiem trūks politiskās varas, lai cīnītos pret eh, šo te eksploatēšanu. Uh, lēmumi izmantot šos resursus eh, visbiežāk tiek eh, īstenoti un pieņemti bez konsultācijām ar vietējiem iedzīvotājiem. Bieži vien ši, šos projektus eh, pavada arī dažādi pārkāpumi un vietējās kopienas līdz ar to cieš ekonomiskas un sociālas sekas, tāpat arī cilvēki tiek nolaupīti patvaļīgi. Uh, arestēti, nogalināti un cieši visādi citādi. Un tās ir tikai dažas no sekām, kas jāpārcieš pamatiedzīvotājiem. Tas viss ir ļoti cieši saistīts ar uh, dažādajām un sarežģītajām zemes nomas un izmantošanas tiesībām. Valdības ļoti bieži uh, atteicis atzīt šīs te tradicionālās zemes tiesības, taču nabadzīgas un izolētas eh, kopienas bieži vien eh, viņām nav ne līdzekļu, ne zināšanas par to, kā savas īpašumtiesības nostiprināt, un tāpēc ir nepieciešama piekļuva informācijai, lai šie pamatiedzīvotāji varētu aizsargāt savus tiesības. Viens no Viena no problēmām ir tā, ka, viņām, ka šīm pamat iedzīvotājiem trūkst taisnīgi juridiskā ietver, kas varētu šo te viegli ievainojamo un marginalizēto tautu tiesības aizsargāt. Pat šobrīd šīs te, šie pamatiedzīvotāji cieš no dažāda veida diskriminācijas un tie tiek izsviest no savām tradicionālajām zemēm. Uh, Čīli tīpaši ir eh, izveidojusi savu pozīciju kā vienu no visātrāk augošajām eh, kontinentu valstīm, pateicoties eh, pla, liel, ļoti lielām ārvalstu investīcijām no kompānijām, kas ir ieinteresētas Čīles bagātīgajā zemē. Mapuču kopienas tāpēc ir redzējušas, ka hidroelektrostācijas mežistrāts iegūs, rū, iegūs rūpniecības uzņēmumi, izpērk viņu zemes un uh, izspiež viņus no savām zemēm. Šis eh, izspiešanas, mapuču izspiešanas eh, process no viņu tradicionālajām zemēm ir pastiprināts arī uh, eh, Pinošeta militārās diktatūras laikā, it īpaši kopš tika īstenots 1984. gadā pieņemtais pretterorisma likums. Tas ļauj aizturēt un militārajās tiesās tiesāt uh, aizdomās turētos. Uh, Un šajās šādās te prāvās ir pieļaujamās liecības sniegšanas no anonīmiem lieciniekiem. Ko Eiropas Savienība var darīt? Brīvi iepriekšēja piekrišana balstoties uz saņemtu informāciju ir uh, jēdziens, kas ir, uh, uz kuru balstās Eiropas Savienības likumdošana, un bieži vien par to tiek runāts kā par tādu labāko praksi, lai veicinātu godīgu un atbildības pilnu dabas resursu pārvaldības sistēmu. Uh, vienlaikus saulēcīgi sniedzot informāciju vietējiem iedzīvotājiem par šo projektu, un tādējādi šie cilvēki netiek, viņiem netiek manipulēts, viņiem nepiespiež ciest klusu, taču ir ārkārtīgi grūti šo te jēdzienu brīvi iepriekšējā piekrišana balstoties uz saņemtu informāciju īstenot prak praksē, tādēļ, ka tam ir dažādi iemesli. Vadlīnijas tiek uzskatīts par neprecīzām un netiek ņemta vērā arī pamatiedzīvotāju uh, kopienu daudzveidību un dažādās intereses. Un tāpēc ļoti būtisks instruments šajā kontekstā ir uh, starptautiskās uh, darba organizācijas 169. Uh, konvencija par pamatiedzīvotājiem un cilšu tautām kas pārēdz vairāk likumīgus atzīšanas, kas, kas pieprasa atzīt šīs, šo te likumīgi atzīt šīs te pamata tautību grupas. Tikai 20 valstīs šī te konvencija ir pārakstīta, un tas nozīmē, ka ir vēl ļoti daudz darāmā. Daudzajā tā ziņā ILO 169 konvencija ir daudz efektīvāka nekā šis te jēdziens par brīvu iepriekšēju piekrišanu balstoties uz saņemtu informāciju. Un te, tas ir tāpēc, ka te būtiskais ir uh, pamatiedzīvotāju grupas uh, juridiskā atzīšana. Daudzos gadījumos šīs te pamat iedzīvotāju grupas tiek ļoti neskaidri definētas kā tādas minoritātes grupas, lai ja tās nevarētu nekad iegūt šīs te pamat iedzīvotāju tiesības. Un uh, šā tiesību noliekšana ir galvenokārt politisks jautājums, tādēļ, ka šobrīd jau pastāv ļoti skaidrs un neapstrīdams definīcijas šim jēdzienam, un uh, turklāt arī pašas tautas bieži vien reti, kad šaubās par savu pozīciju. Šis tiesiskuma process nevar sākties pirms uh, vienprātības panākšanas Nacionālo valdību pusē. Un uh, tāpēc būtu ļoti svarīgi parakstīt ILO 169. konvenciju. Eiropas Savienībai vajadzētu arī vairāk izdarīt spiedienu šiem jautājumiem, piemēram, Somija un Zviedrija, kas ir uh, sāmu iedzīvotāju uh, un tie dzīvotāji zemes, arī tām vajadzētu to parakstīt tas ir principiāls jautājums, lai juridiski šajā ietvarā atzītu pamata iedzīvotājs. Un, lai gūtu panākumu šajā ziņā, Eiropas Savienībai vajadzētu pašai kļūt par tādu kā dzinēju spēku, lai panāktu drošību un tiesiskumu attiecībā uz pamatiedzīvotājiem. Eiropas Savienībai ir atbildība arī runājot par savu darbību. Eiropas Savienība ir ļoti liels tirdzniecības bloks un uh, tā ir arī ļoti liela ietekme pasaulē mūsdienās. Tāpēc būtu jāizmanto šis te tā dēvētais eh, maigais spēks, lai ietekmētu valstis eh, ceļā uz demokrātiju. Tirdzniecības eh, svīra ir ļoti laba ārpolitikas metode, un šīs metodas nozīme nākotnē pieaugs. Brīvās tirdzniecības nolīgumi arī būs ļoti būtiski Eiropas Savienības ekonomikai, jo gal galā visas tās valstis, ar kurām šobrīd Eiropas Savienība ved sarunas, kopīgiem spēkiem varētu panākt to, ka par 2,2% pieaugtu Eiropas Savienības IKP. Eiropas Savienībā lēš, ka tuvāko divu gadu laikā 90% no pasaules pieprasījuma tiks uh, saražots ārpus Eiropas Savienības, un tāpēc to nedrīkstētu izmantot kā aizbildinājumu, lai ignorētu globālos solījumus attiecībā uz cilvēktiesībām, ko Eiropas Savienība ir uzņēmusies. Ir ļoti spēcīga juridiskā bāze, lai izmantot Eiropas Savienības uh, tirzniecības politiku, lai veicinātu cilvēku tiesību īstenošanu Eiropas Savienības uh, likumos, un tas viss ir saskaņā ar uh, Eiropas Savienības uh, darbības līguma 21. akta pirmo punktu. Eiropas uh, Savienības Savienībai ir jāvadās pēc saviem principiem, un tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība stingrāk uzstātu uz pamatiesību, uz pamata iedzīvotāju tiesību ievērošanu visā pasaulē. Ar tām svirām, kas tā ir vislabāk pazīstams. Paldies! Es arī domāju, ka Vācija nav. Uh, ratificēja 169. konvenciju Sorbu, tātad šīs te ļoti mazās tautas eh, dēļ. Bet jūs zinat, ka Eiropas Savienībā daudz dalību valstis eh, nevēlas ratificēt šo konvenciju. Un visbeidzot uzklausīsim Čunkongu kungu no starpparlamentārās savienības, un viņš runās par 2014. gadā gaidāmo konferenci. Lielas paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani. Nu, tiešām ir jau pēcpusdiena, centīšos darīt visu, kas manos spēkos, lai ievērotu lai, man atvēlēto laika limitu. Un iesākumā, pirms nāk klajā ar savām piezīmām, es gribēju nedaudz komentēt to, ko dzirdēju no iepriekšējiem runātājiem. Viņi teica dažādu veidu diskriminācijas pasākums, kas tiek vērsts par pamatiedzīvotājiem, un mēs starpparlamentārajā. Starp Savienībā domājām, ka ja parlamenti spēlēs svarīgu lomu, tad šāda veida pārkāpums var minizēt. Mēs esam pētījuši jautājumu par pamatiedzīvotājiem arī no politisko tiesību skatu punktu, politiskās pārstāvēm skatu punkta mm, attiecībā uz pamatiedzīvotājiem un vērojot arī to, kā parlamenti, piemēram, risina jautājums par pamatiedzīvotājiem, izmantojot tradicionālās parlamentārās funkcijas, tiesību aktus, uh, Eh, piemēram, arī resursu sadalas pilnvaras. Tātad, ko mēs darām starpparlamentārās savienības, jeb IPU līmenī? Esam centušies eh, pētīt, kā pamatiedzīvotāji tiek pārstāvēti parlamentos visā pasaulē. 2010. gadā bija IPU pieņemta de delegā, eh, deklarācija par politisku pārstāvību attiecībā uz mana, minoritātēm un pamatiedzīvotājiem. Šī deklarācija ir tāds, tāda kā ceļu karte parlamentārai kopienai visā pasaulē, kas ļauj tā virzīties uz priekšu, nostiprinot politiskās tiesības arī attiecībā uz pamatiedzīvotājiem. Šobrīd pētām iespēju virzīt šo visu sistēmu uz priekšu, esam izveidojuši programmu, pie kā tiek strādāts. Uh, un kas pirmām kārtām skatās uz monitoringu, respektīvi raugās uz to, ko parlamenti dara, lai īstenotu Čapas deklarācijas rekomendācijas. Un tāpat arī pētām, kā izplatīt informāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām parlamentos, kā aizstāvēt šo tiecību nostiprināšanu. Tāpat arī mudinām parlaments visā pasaulē iesaistīties tādos pasākumos, kas ļautu īstenot pamatiedzīvotāju tiesības. Tālāk priekšādātāji, kas varbūt jums varētu šķist interesanti, ir tas, ka tiekam, ka plānojam veidu e, konferenci 2014. gadā, kurā IPU grasās organizēt arī parlamentāro pasākumu šīs konferences ietveros, un tur tiks runāt tieši par parlamentu kopienu lomu ņemot vērā visu interesēto pošu domas, eh, īpašanot, protams, tiem spēkiem, kas cenšas virzīt uz priekšu pamatiedzīvotāju politiskās un ekonomiskās tiesības. Gatavojoties šai konferencei, veicam vairākas lietas. Piemēram, šobrīd veidojam tīklu, neformālu pamatiedzīvotāju parlamentāriešu tīklu visā pasaulē, kas varētu kalpot kā tāda atbalsta grupa, lai varētu realizēt politiskās pamatiedzīvotāju tiesības. Veicam arī pētniecību par to, kā pamatiedzīvotāji tiek pārstāvēti parlamentos, bet papildus savu piedevām pētām arī to, kā parlamenti tiek informēti, cik viņi sensitīvi izturs pret pamatiedzīvotājiem, ar pamatiedzīvotājiem saistītām problēmām, kā tie tiek skatīti parlamentos. Nu, protams, ka viss šis mūsu veicamais darbs eh, būs jāpaveic turpmākajos mēnešos līdz konferencei, kas notiks Ņujorkā un gribēja norādīt priekšādātāji uz to, ka pastāv, protams, virkni lietas, ko gaidām arī no jums, no Eiropas parlamenta šajā saistībā. Pirmām kārtām mēs labprāt vēlētos, lai Eiropas parlaments atbalstītu visus centienus, ko īsteno IPU un citas iestādes, lai spēcinātu parlamentu kapacitātes tajās valstīs, kurās ir pamatiedzīvotāju kopienas, lai tiktu parlament, vai stiprināts parlamentu kapacitātes risināt ar pamatiedzīvotājiem saistītas problēmas, tāpat arī gribam mudināt Eiropas parlamentu mudināt tās dalībvalstis pievienoties šim nepar, neformālo parlamentāriešu tīklam, ko šobrīd veidojam, la, nu, lūk, gaidot šo 2014. gadu Ņujorkas konference. Turklāt, gribēju turklāt arī mudināt Eiropas parlamentu apsvērt iespēju uh, noslēgt partnerību ar IPO šīs konferences organizēšanā. Mēs jau esam sākuši darbu pie rokas grāmatas parlamentiem un parlamentāriešiem, kurā runājam par pamatiedzīvotāju problēmām un jautājumiem. Šī rokas grāmata, ja padom grāmata, tiks, lūk, izdalīta klātesošajiem Ņujorkā, organizējam tikšanās arī IPO asamblējā kurā pievērsīsimies pamatiedzīvotāju tiesībām un patiešām ceram uz jūsu atbalstu. Eiropas parlaments taču ir daļa no mūsu organizācijas no IPU un ceru, ka jūs aktīvi iesaistīsieties šo pasākumu organizēšanā. Priekšsēdētājiem nu, tas īsumā ir tas, kas man bija sakāms attiecībā uz to, ko IPU šobrīd dara, lai īstenot pamatiedzīvotāju tiesības. Paldies! Thank you! Paldies priekšsēdētājiem! Nu, man jāsaka, cik vien es tagad tā uzreiz uz, at, uz šobrīd atceros, tad Eiropas Savienības cilvēktiesību rīcības plāns, ko pieņemam pagājušā gada decembrī, ja nemaldos, varbūt tagad es varētu nedaudz maldīties, tur ir pavisam neliela, neliela sadaļa arī par pamatiedzīvotāju tiesībām un līdzīgā kārtā arī parlamentā, kad skatos mūsu komitejas darbu kārtībā, tad neredzam sistemātiski atspoguļot šīs pamatiedzīvotāju problēmas un jautājumus. Tāpēc jūsu monitorings pilnīgi noteikti ir svarīgs, un varbūt jūs varētu tajā ieslēgt arī Eiropas parlamentu. Varbūt tādā veidā jūs palīdzēsiet arī mums uzlabot darbību un ļaut mums vairāk saņemt vairāk informācijas par šiem pasākumiem. Tiešām mums nav īpaši daudz laika, bet gribu teikt, ka visas jūsu rekomendācijas tiks ņemtas vērā. Un e, pilnīgi noteikti e, gribēju vēl dot vārdu arī tiem deputātiem, kam ir jautājumi jums uzdevumi. Tāpat arī došu vārdu ārējās darbības dienestam Arējā darbības dienests šķiet ir tas, kam ir vislabākais pārskats par to, ko dara Eiropas Savienība. Un, ja mums vēl būs mazliet laika, tad labprāt gribētu dzirdēt arī rekomendācijas no Angolas eh, eksperta. Uh, Nu, piemēram, ja Eiropa var nostādīt izmeklēšanas komandu, tos te par Eiropas ekspertiem, tie varētu būt arī starptautiski eksperti, lai izpētītu šo jūsu konkrēto dimantu iegūšanas situāciju Lundas reģionā. Esmu paturējis prātā rekomendācijas arī no Austrālijas pārstāvjiem par iespēju izpētīt, kāda veida pasākums var organizēt Eiropas parlaments un vai Eiropas Savienība kaut ko dara no savas puses Šķiet arī no Kastro kundzes dzirdēja to, ka nepieciešams uzlabot konsultāciju procedūru ar pamatiedzīvotājiem. Nu, un tad varbūt mēs varam vēl arī atgriezties pie šiem jautājumiem nedaudz. Nu, un, protams, starptautiskās darba organizācijas rezolūcijas numur 169. Bet, nu, tagad lūdzu, kolēģi, jūs vēlties uzdot jautājumu Milokungs, lūdzu. Bet, a minha, a minha pergunta é dirigida... Paldies. Man ir jautājums, kas ir do, domāts, kas attiecās uz uh, Moraišu kungu, kas ir žurnālists no manas valsts un labi zināms, un visvairāk ir, viņš ir visvairāk zināms kā cilvēku tiesību aizstāvis, un man ir jautājumi runājot par Angolu un arī Portugāli par uh, trūkumiem uh, tiesiskuma jomā. Viens, viņš viens no cilvēkiem, kurš arī uh, izplatīja informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Angolā. Un gan Angolā, gan Portugālē viņš tika tiesāts un Portugālē publicēja grāmatu Asiņainie dimanti. Un viņš arī Ingol, Angolā tad, tad uh, tiek tiesāts. Viņa Uh, protams, ka viņa darbā viņš sastopās ar risku. Kā jūs, ko jūs varat, kā jūs varat komentēt to, kas draud portugāļu žurnālistam Angolā? Jautājums ir arī par to, vai viņam ir advokāts. Kaut gan ir zināms, ka visdrīzāk viņam nav līdzekļu, lai noalgotu advokātu ne Angolā, ne Portugālē. Es pats esmu jurists. Un saņemt uh, advokāta aizstāvību tā ir viena no pamatiesībām. Portugālē es esmu gatavs iesaistīties uh, viņa aizsardzībā, bet jautājums ir, kā viņš vērtē uh, to, kas notiek un vai eh, tiesiskā aizsardzība, advokāta aizsardzība viņam ir nodrošināta. Paldies tagad Anna Gomeša. Desmit pulksten, mm, desmit pār pieciem mums ir jābeidz šī jautājuma skatīšana. Uh, tāpēc lūdzu runājiet īsi. Paldies. Arī es gribētu komentēt uh, to, ko sacīja Rafaels Markešs de Morejšs un gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka vakar tika publicēts ziņojums par Angolas parādiem, kas tai ir pret Krieviju. Un e, šie parādi tiek e, izlīdzināti, atmaksāti, izmantojot dabiskos resursus. E, un šeit ir valda ļoti liela korupcija. Un tas nozīmē arī Angolas resursu izlaupīšanu. Attiecīgais ziņojums ir uh, nosūtīts gan Barnesē Aštonai, gan komisāram Piebalgam un citiem. Un jautājums, kas mūs interesē šobrīd, ir, ko Eiropas Savienība var darīt, ņemot vērā Angolas gadījumu specifiku un arī to, kas notiek citās valstīs. Mums ir tirniecības līgumi Pagājušajā gadā mēs to noslēdzām ar Ingolu, bet, Angolu, bet tajā pašā laikā ir arī Kotonu vienošanās, kas satur arī klauzulas par labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu, kas tiešā veidā ietekmē vai ir domāti pamati iedzīvotāju aizsardzībai. Citi kolēģi runāja par Kimberlī procesu. Uh, un šķiet, ka tas tomēr īsti nedarbojas, nestrādā. Ko mēs varam darīt Eiropas Savienībā ne tikai kontaktos ar valdībām un tautām, bet vispār kā aktivizēt Kimberlī procesu? Paldies! Un tagad vēl pirms došu Markesa kungam vārdu, došu vārdu apie ārējām dienesta pārstāvim un atvainojos Svīnija kungam Austrālijā. Diemžēl nevarēšu jums dot vārdu, bet lūdzu atsūtiet mums jūsu rekomendācijas rakstveidā, lai varam ieprotokolēt visokī kungs no apvien ārējās darbības dienesta. Paldies, tikai trīs īsi komentāri par cilvēku tiesību politiku attiecībā uz pamatiedzīvotājiem. Kā jūs pareizi norādījāt, uh, pamatiedzīvotāji, protams, ir iekļauti mūsu ārējās darbības politikā un ir pelnījuši atbalstu. Un, protams, ka ir jāievēro viņu tiesības saskaņā ar ANO konvencijām, un tāpat viņi ir uh, Uh, protams, pelnījuši visa veida atbalstu. Un mans kolēģis varbūt vairāk pastāstīs par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Runājot par 169. konvenciju, ILO konvenciju, mēs esam īstenojuši virkni labu uh, Uh, projektu, cenšoties panākt, lai vairāk valstis ratificētu šo konvenciju. 2007. gadā Nepāla to um, uh, ratificēja, bet Centrāla Afrikas Republika 2010. gadā esam pieņēmuši cilvēktiesību aktivitāšu rīcības plānu pagājušajā gadā uh, Eiropas Savienība tiek mudināta aizstāvēt pamatiesību, pamatiedzīvotāju tiesības, ņemot vērā konferenci, kas notiks nākamajā gadā. Un mūsu politikā, protams, mēs skatām arī šo tautu tiesību saikni ar biznesa aktivitātēm. korporatīvā vai kopējā sociālā atbildība atrodas mūsu uzmanības logā. Tad mēs šeit pievēršamies dažādām biznesa jomām, informācija tehnoloģijām, enerģētikai un citām un cenšamies, tā teikt, vienoties par vienotiem principiem par biznesa veikšanu, ņemot vērā uh, cilvēku tiesības tieši pamatiedzīvotāju ziņā. Bet es uh, jums iesniegšu arī vēl papildus informāciju rakstveidā kur būs precīzāk atspoguļot mūsu pozīciju. Paldies! Protams, mēs atgriezīsimies pie jūsu ieteikumiem saistībā ar eh, visām, visiem notikumiem Āfrikā. Mēs, protams, informēsim par jūsu ieteikumiem delegāciju, kas dosies uz Āfriku un runājot par pasākumu, kas notiks Ņujorkā, varbūt mēs varētu nevis organizēt uzklausīšanu, bet rudenī, piemēram, noturēt tādu informatīvu pasākumu par to, ko parlaments dara šajā jomā. Tagad lūdzu došu vārdu atbildēm. Uh, uh to... Paldies. Es pavisam īsti gribēju teikt, ka 3. aprīlī man izvirzīja apsūdzību no organizācijas nodarb, noziedzības apkarošanas departamenta Angolā. Tas nav īstais departaments, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar um, apmelošanu. Saskaņā šis, šī apsūdzība seko Portugāles, Portugālē pieņemtam tiesu lēmumam noraidīt uh, apsūdzību kas man bija izvirzīta, jo Portugālē tika, ka es it kā būtu apmelojis eh, Angolas amatpersonas eh, izmeklēšanā, tika pierādīts, ka es eh, ievēroju, ka man bija tiesības šādu informāciju izplatīt, ka izmeklēšana bija veikta godīgi un taisnīgi. Es tiku iesūdzēts tiesā Portugālē, nevis Angolā. Angolā es varu teikt, ka man par vienu un to pašu lietu, eh, pret mani ir ierosinātas eh, lietas eh, saskaņā ar divām jurisdikcijām. Un es domāju, ka valdība nedrīkstētu šeit zaudēt seju, un, un tāpēc man vajadzētu uzvarēt. Paldies! Thank you all again! Paldies, paldies jums visiem, paldies arī Austrālijas pārstāvjiem par to, ka vērsāt mūsu uzmanību uz jūsu prasībām, par jūsu analīzi. Mēs esam centušies ar kolēģiem Tirsniecības komitejā un um, ārējās uh, darbības dienestā ļoti nopietni ņemt vērā jūsu rekomendācijas. Paldies! Paldies, un tagad nākamais darba kārtības punkts preses un mēdīju brīvību pasaulē. Tā ir sadalīta darba kārtība, jo 3. martā tiks atzīmēta masinformācijas līdzekļu brīvības diena. Mēs esam uzaicinājuši Startautisko žurnālistu federāciju un arī DEFCO ģenerāldirektorātu piedalīties šajās diskusijās. Neraugoties uz to, ka uh, Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs jums dosim vārdu kā otriem, bet vispirms runāsim par ziņojumu, kas tiek izstrādāts AFET komitejā par preses un mediju brīvību pasaulē. Šāks kundze ir referente par šo ziņojumu. Mums ir ārkārtīgi maz laika, lai apspriež šo jautājumu šeit cilvēktiesība apakškomitejā, jo maijā jau ir gaidāms balsojums ārlietu komitejā. Paldies, Marīķi, ka esat ieradusies pie mums, un tagad es došu jums vārdu, lai jūs varētu iepazīstināt mūs ar šo ziņojumu, un pēc tam mēs varēsim izteikt savus komentārus. Pulkstens pussešos mums ir jāatstāj šī zāle, lūdzu, šāks kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man iespēju uh, izteikt savu viedokli par eh, ārkārtīgi aktuālu un svarīgu jautājumu, kurā Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas vadošā loma attiecībā uz eh, cilvēktiesībām. Es eh, nerunāšu detalizēti par šo ziņojumu, jo mums tam pietrūks laika. Es gribētu runāt par dažiem no jautājumiem, kas ir atspogļot šajā ziņojumā. Uh, par kuriem mums ir bijusi ļoti koleģiāla un laba sadarbība starp dažādām politiskajām grupām, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma. Šobrīd mēs atrodamies kompromisu grozījumu galīgās izstrādes stadijā, un es domāju, ka mēs šodien varēsim arī raidīt ar ļoti spēcīgu uh, vēstījumu attiecībā uz uh, Eiropas komisijas un Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta nepieciešamību iesaistīties un veicināt presas un plašsaziņas līdzekļu brīvību pasaulē, veicināt žurnālistu brīvību, tāpat arī plurālismu un uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību kopumā. Uh, Mēs redzam, pasaulē notiek dažādas izmaiņas, un mūsdienās mēs redzam, ka aizvien lielāks spiediens tiek izdarīts uz žurnālistiem. Bieži vien žurnālisti kļūst par cilvēku tiesību aizstāvjiem, un viņu liktenis bieži vien priekšsēdētā pārtrauc un lūdz tos, kas iet projām, darīt to ātri. Paldies, turpin runātāji. Žurnālisti, plašsaziņas līdzekļi bieži vien nonāk sadursmu centrā, tad, kad runa par cilvēku tiesībām, tādēļ, ka viņi cenš ziņot par uh, korupciju, netaisnību un uh, digitālās attīstības rezultātā aizvien biežāk cilvēkiem ir uh, izdevība ziņot par dažādiem gadījumiem un šāda veida attīstība biedē autoritāros režīmus. Šajā ziņojumā ir runa par tradicionālajiem mēdījiem un to, kā valdības ir uh, galvenie atbildīgie par uh, šo brīvību nodrošināšanu, bet tāpat laikā mēs arī norādam uz to, ka valdības, diemžēl, ļoti bieži pārkāpja nacionālās drošības likumus, pretterorismu likumus un citu likumu došanu, un tādējādi padara presas un plašsaziņas līdzekļu darbinieku dzīvi daudz sarežģītāk. Mums ir arī jāraugās uz komerciālo da dalībnieku lomu, uz to, ka ir nepieciešami neatkarīgie regulētāji plašsaziņas līdzekļu loma, jomā. Un līdz ar to mums ir arī Eiropas Savienībai ir labāk jāorganizē savas ārējās programmas, lai atbalstītu presu un plašsaziņas līdzekļu brīvību, un līdz ar to mēs lūdzam Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu padarīt presu un plašsaziņas līdzekļu brīvību par vienu no galvenajiem jautājumiem, vienalga vai runājot par tirzniecības vai par dažādām citām programmām, jo gal galā preses brīvība ir viena no pamatiesībām, kas ir jāuzskata par prioritāru visos šajos aspektos. Mēs arī lūdzam Eiropas komisiju un ārējās darbības dienestu darīt vairāk, lai koordinētu visus šos dažādos centienus, ko Eiropas Savienība šajā jomā veic. Šobrīd šī joma ir pārāk sadrumstalota, dažkārt trūkst strateģiskā fokusa, un tas patiešām ir nepieciešams. Ne tikai, lai atrisinātu tādas eh, tūlītējas problēmas, kā piemēram, juridisko spiedienu, kas dažkārt tiek izdarīts uz žurnālistiem. Eiropas Savienība ar dažādu fondu un zināšanu palīdzību šeit var piedāvāt savu palīdzību, bet tāpat laikā ir arī jāstrādā pie ilgtspējīgākiem ilgtermiņu plāniem, lai ne tikai uh, risinātu aktuālas problēmas, bet arī, lai palielinātu kapacitāti rīkoties attīstības valstīs un lai palīdzētu dažādām korporācijām būt stiprākām, lai veicinātu presas un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Man ļoti patīk dažādas diskusijas, līdz ar to es varbūt šeit arī likšu punktu un uzklausīšu jūs komentārus. Es ceru, ka jums ir bijis pietiekam daudz laika, lai iepazītos ar šo ziņojumu un varbūt, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas arī šeit ir klātesoši, tas palīdzēs strādāt pie viņu jomā esošiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Marīķi! Mums arī bija ļoti būtiski, lai jūs šeit ierastos šeit un iepazīstinātu mūs ar šo ziņojumu, jo tad, kad AFET izlēma paši izstrādāt šo ziņojumu, tad man šķita, ka tas ir klasisks cilvēktiesību jautājums, un līdz ar to man nebija vairāk iespēja izstrādāt citu ziņojumus, un tāpēc es tieši arī brīnos, kāpēc tās nav mūsu apakškomitejas pārziņā. Uh, Man šķiet, ka pie mums ir ieradusies arī Jākons Ārīkundze, vieno ēnu referentēm no sociālas un demokrāta grupas. Lūdzu, paldies! Es esmu ļoti gandarīta, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība, un gandrīz visi grozījumi, kurus izstrādāja dažādas politiskās grupas, tika iekļaut šajā galīgajā ziņojuma projektā. Es gribētu uzsvērt vienu lietu. Mūsu referenti jau to pieminēja. Šajā parlamentā mums ir jau vismaz divi piemēri. Mēs esam nākuši klajā ar stingrām rekomendācijām komisijai un um, ārējās darbības dienestam. Bet šķiet, ka tie to neīsteno, piemēram, tādas jautājumas kā Kazahstāna, Turkmenistāna, daudz citu gadījumu, kad Eiropas parlamenta prasības ārējās darbības dienestā netiek pildītas. Ir ārkārtīgi daudz tādu gadījumu, un es domāju, ka vajadzētu uzsvērt, ka ir jābūt sadarbībai starp ārējās darbības dienestu, lai uh, izpausmes brīvība tik tiešām būtu pamatbrīvība, kā referents kundze jau uh, norādīja, to visu ir jāiekļauj eh, Eiropas Savienības sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, un mums, eh, Eiropa, kā Eiropas parlamentam, ir jāsako līdzi notikumu gaitai. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, tādā gadījumā es gribētu uzdot vienu jautājumu, arī lūgumu. Vai jums jau ir uh, kalendārais grafiks attiecībā uz um, rekomendāciju pieņemšanu par, uh, plaš, par plašsaziņas un presas līdzekļu brīvību tiešsaistes režīmā un citādi. Pie mums nu, pat viesojās žurnālists no Angolas, kuram ir ārkārtīgi daudz problēmu, un tas ir labs piemērs, lai redzētu, cik lielu spiedienu gan valdība, gan uzņēmēji var izdarīt uz žurnālistiem. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds ļoti būtisks ziņojums. Es domāju, ka tagad došu vārdu ārējās darbības dienestam. Lūdzu, labdien! Mēs gribētu pateikties jums par ziņojumu. Mēs domājam, ka tas ir izstrādāts īstajā brīdī, un uh, tas ir kā papildinājums um, ārējās darbības dienestam un komisijas darbībai. Mēs esam priecīgi par to, ka šis ziņojums ir par presa un plašsaziņas līdzekļu brīvību pasaulē, jo mēs uzskatām, ka šī brīvība ir uh, tāda kā komunikācija platforma Eiropas ārējās rīcības darbības dienests nebaidās no skaidras politiskās vēsts sūtīšanas attiecībā uz uh, žurnālistu darbības brīvību. Mēs esam nemitīgi nosodījuši uzbrukumu žurnālistiem, esam nākuši klajā ar dažādiem uh, publiskiem paziņojumiem, esam arī par to runājuši savās attiecībās ar citām valstīm. Tāpat ir uh, jāpastiprina arī centieni pret nesotāmību. Uh, Ir ļoti būtiski, lai Eiropas komisija pilnībā sadarbotos ar Eiropas Savienības ārējās drošības dienas, lai mūsu politika būtu efektīvāk, tik tiešām ir nepieciešams veicināt preses un mēdī plurālismu brīvību. Eiropas Savienība un ārējās darbības dienas kopīgi strādā pie šiem jautājumiem. Ir izveidota arī neformāla darba grupa, kas uh, gatavo nākamās Eiropas Savienības vadlīnijas par izteiksmes brīvību. Ir arī pagājušajā gadā publicēts pētījums un rekomendācija no augsta līmeņa darba grupas par preses brīvību, un eh, šie trīs faktori arī nozīmē ļoti būtisku darbu pie jauno vadlīniju izstrādes. Mums tāpat ir jāņem vērā sociālā atbildība, un mēs ceram, ka vadlīnijas un uh, tiks publicēts arī attiecībā uz privāto sektoru. Mēs arī turpināsim darīt visu iespējamo, darbojoties starptautiskos fórumos, tā skaitā ECO un ANO, lai tāpat arī iesaistīsimies individuālos un divpusējos dialogos jāpanāk, lai sabiedrība ieklausās šajos te procesos, jo viņi ir galvenie demokratizācijas procesu dzinēja spēki. Lielas paldies arī, ka ņemāt vērā mūsu rekomendācijas attiecībā uz uh, izpausmas brīvību. Mēs ar nepacietību gaidām tālāk sadarbību, kas attiecas uz kalendāru. Mēs pie tā strādājam, šobrīd jau ir neformāla darba grupa izveidot par cilvēktiesību jautājumiem, kas jau pie šī kalendāra strādā decembrī ārlietu padomē ir plānots pieņemt šo kalendāru. Pirmais uzmetums varbūt tik, būs gatavs līdz uh, atvaļinājumu laikam jūlijā, bet vēl nav skaidrs, jo šis darbs turpinās, bet katrā ziņā drīzumā tas tiks izstrādāts un galīgais apstiprinājums ir gaidāms decembrī. Paldies! Paldies! Un varbūt noslēgumā vēl daži vārdi. Protams, mēs ar nepacietību gaidam konkrēts rezultāts, un īstenošanai būtu jānotiek drīzāk nekā vēlāk. Daži komentāri par sākotnējo prezentāciju un, un sākotnējām parindēm, jo bieži par to tika runāts gan ar ieinteresētajām pusēm, gan parlamenta deputātiem. Es esmu priecība, ka mums izdevās šo ziņojumu sadalīt pa punktiem un ka šeit nav iekļauti valstu sāraksti. Tas nav tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka situācija kā kādā valstī arī tajā, ko jūs pieminējāt, nebūtu aktuāli, bet mēs kā politiķi esam nolēmuši, ka nevajadzētu no malas uh, kādu nosodīt, un mēs arī vēlējāmies, lai netiktu politizēti šādas, te, šādi sāraksti, un mēs arī saprotam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir speciālisti, tad, kad ir runa par presas un plašaziņas līdzekļu brīvības izvērtēšanu un dr žurnālistu drošības jautājumiem, tā skaitā attiecībā uz digitālajiem mēdījiem, un tāpēc mēs eh, izlēmām visi kopā pievienot pielikumu, kurā ir atsaucis uz vairākiem nevalstisko organizāciju darbiem vai publikācijām, jo es domāju, ka viņi ir kompetentāki šajā ziņā. Un tas ir tā, tā, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs neesam paši atspoguļojuši šos te satraucošos gadījumus. Mēs tā vietā esam atsaukušies uz šīm nevalstiskajām organizācijām. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, ka lai gan šajā ziņojumā ir runa par digitalizāciju un līdzīgām attīstības virzieniem, uh, Ir ziņojums, kas attiec tieši uz digitālo brīvību, un to izstrādā Eiropas ārējās darbības dienests, un es domāju, ka šo ziņojums vajadzētu skatīt abus kopā. Tur ir aktuāli tādi jautājumi kā blogeru situācija un uh, jautājumi, kur tehnoloģija plašākā nozīmē ietekmē Eiropas Savienības ārpolitiku, un to visu jūs varat atrast šajā te otrā ziņojumā. Paldies! Un es gribētu teikt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 6. maijā, 7. maijā AFIT komitejā notiks balsojums un jūnijā izskatīsim to plenārsēdē. Paldies! Nu un tagad gribēju jums atzīmēt, ka mēs gribējām kaut kādā veidā atzīmēt arī starptautisko preses brīvi, tā ir 3. maija, un tāpēc domājām, ka būtu, jā? Ja? Mm, tāpēc domājam, ka nu, būtu labi to atzīmēt. Protams, ir ļoti daudz visādu starptautisko dienu un ir nopietni pieeja tikai tad, ja mēs tiešām tam nopietni pievēršamies. Mums būs sanāksme to dienu. Mums ir eh, pārstāvi no Starptautiskās žurnālistu federācijas Olivers Manikols, lūk, tāpēc viņš ir šeit. Un viņš mūs uzrunās un stāstīs mums par šo jautājumu, lūk, par preses brīvību tieši. Liels paldies! Un es pat gandrīz tā kā sapratu, ka mani uzaicināja, lai es rēģētu uz šo ziņojumu un nevis tā neatkarīgi izteiktos. Bet lai kāds ar nebūtu, varbūt es tad varu nu, darīt gan to, gan to. Pirmām kārtām gribu teikt paldies jums par šo ziņojumu. Tas tiešām ir lieliski sagatavots, tas ir ļoti pamatīgs. Mums šķiet ietver gandrīz visus tos jautājumus, ar ko mēs sastopamies mūsu Starptautiskā žurnālistu federācijas eh, pārstāvji ietver apmēram 150 žurnālistu asociācijas, apmēram no 110-120 valstīm visā pasaulē. Un tāpēc mēs darbojamies tikai caur žurnālistiem, ar žurnālistiem, ar dažādām asociācijām un tā tālāk. Un tie jautājumi, ko jūs pieminat, ir tieši tie jautājumi, ar ko mēs sastopamies mūsu federācijas ikdienas dzīvē, ko mēģinam risināt ikdienas. Jūs runājāt par pretterorismu likumiem un to ļaunprātīgu izmantošanu. Jā, arī tā ir tēma, kas ir bijusi mums īpaši svarīga un radījusi bažas. Ja skatāties kaut uz vienu pavisam no pavisam tuvām valstīm, Turciju, tur apmēram 60 žurnālistu šobrīd, kas ir aizturēti lielākā daļa viņi ir tiek apsūdzēti par uh, pasākumiem saistībā ar terorismu. Nu, tātad kaut kā tāda veida apsūdzības. Iepriekšējos gados šie skaitļi bija vēl lielāki, nu, zināmā mērā varbūt tas, šis skaits, skaits samazināšanās liecina par kaut ko panāktu, nu, iegūtu, bet, protams, ka par šo ziņojumu nesaņemam tik daudz informācijas, kā gribētu saņemt faktiski arī par šiem žurnālistiem nav tik daudz informācijas, kā gribētos. Jūs pieskarāties arī jautājumam par nesodāmību. Tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo viena lieta ir risināt jautājumu, tad ir žurnālisti ticis nogalināts un tā tālāk un tā joprojām. Un tāda skaidri ir pieejama visā pasaulē par to, cik žurnālisti gājuši bojā, bet daudz sarežģītāk ir sekot līdzi, kas tad notiek pēc tam, pēc šādas nāves. Uh, kas, kas notiek ar tiesas prāvu, ar prokuratūru, vai tiek izvirzīts apsūdzības, vai vainīgie, piemēram, saņem atb tie, tiek uzlikt atbildību. Krievija ir viena no tādām valstīm, kur apmēram 350 žurnālisti, kas gājuši bojā iepriekšējo desmit gadu laikā, un ir ļoti grūti izsakot, kas notic. Tikai daļa no viņiem, daļa no šīm e, gadījumiem ir atbilstīgi izmeklētas, un visa šī vardarbība nerad paliek nesodīta. Nu, protams, ka žurnālisti miras dažādu iemeslu dēļ, bet daži mirst tieši tāpēc, ka viņi kaut ko konkrēti publicē, nāk klajā ar kaut kādām viņam. Nu, tad, protams, arī tādas, eh, nu, negadījuma nāmas, vēl citi mirst konfliktos, vardarbībos konfliktos. Tātad ir virkni iemeslu, kāpēc žurnālisti iet bojā. Mēs eh, sastopamies pēdējo gadu laikā ar šo problēmu un cenšamies viņus arī apmācīt, tā, lai uzlabotu viņiem drošību, lai apmācītu viņus, kā rīkoties tajā brīdī, kad viņi sastopas ar kaut kādu veidu rosku, risku, piemēram, bruņotiem um, spēkiem, kaut kādiem gangsteriem, kriminālu noziedzniekiem, kaut kādu veidu bandām un tā tālāk. Tāda šāda apmācības sniedza viņiem tas Krievijā, piemēram, tas aktuāli. Filipīna ir, Filipīnas ir vēl viena valsts, kur žurnālisti faktiski tiek nogalināti katru mēnesi pirms diva pusgadiem, 23. novembrī, pie, tika piedzīvot vienu no, no tāda viena punkta lielākām vārdarbībām. 32 žurnālisti tika nogalināti vienā piegājienā. Vienā incidentā šis 23. novembris arī tāds zīmīgi, gan jūs runājat pat par 3. māju, bet 23. novembris pasludināts par uh, cīņu pret nesodāmību, dienu, kas atzīmē cīņu pret nesodāmību. Manuprāt, tas labi. Un, protams, visā pasaulē veicam protestus. Uh, nu, tam līdzīgi. Jūs runājāt turklāt arī par to, cik arvien lielāks skaits žurnālistu nonāk cietumā viņu darba dēļ. Nu, lūk, viņiem tiek izvirīts apsīdzības par zaimošanu, par sadarbību ar teroristiem un tā tālāk. Arī tā ir taisnība. Un vēl taisnība arī tas, ka valdības kļūst ar vien tādas lietpratīgākas un smalkākas, tas, kā viņi kā viņas soda žurnālists, kā viņas, viņas aiztur, kā viņas apsūdz. Nu, žurnālisti, piemēram, netiek aizturēti viņu darba dēļ, tas nenotiek, netiek atklāti tā pateikts, nē, tiek izvirzīts kaut kāda veida alternatīvas apsūdzības, kaut kāda izvairīšanās no nodokļiem, krāpšana, nelicencētas programmatūras izmantošana, piemēram. Nu, lūk, nelicencēta programmatūra ir ļoti, ļoti ērts apsūdzības veids. Un, uh, ja lūk šāda veida pasākumi tiek veikti un prokuratūra sāk šādas veida lietas izmeklēt, ir ļoti viegli apsūdzēt. Nu, un mēs redzam, piedzīvojam tieši arī šādu tendenci visā pasaulē. Jūs runājāt arī par propagandu un to, kā valsts savus raidītājus izmanto, lai propagandētu kaut ko. Jūs runājat arī par to, ka ir saturs, kas uh, vērsts tieši uz jauniešiem un uh, uzskati tiek, nu, tā tad jaukti ar faktiem un tā tālāk. Un, Eh, tas liela loma spēlēm gan žurnālistiem, gan blogeriem, gan arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Visas šīs līnijas starp šīm robežām saplūst, un līdz ar to žurnālistiem ir ārkārtīgi grūti saglabāt savu identitāti un nostāju savu uzskatu, jo, jo, nu, ja visi, kas kaut ko publicē internetā, ir žurnālisti, tad kas vispār ir žurnālists vairs mūsdienās? Tāpēc ir daudz grūtāk identificēt arī to kopienu, ko mēs pārstāvam un ko cenšamies aizsargāt. Protams, ka viņiem ir tiesības un arī kaut kāda veida cerības un gaidas, kas tiek likts uz žurnālistiem. Tāpat arī visi šie noklausīšanās un uzra, um, izlūkdienas jautājumi, kas arī tiek vērsti nerat pret žurnālistiem. Eiropas Savienībā par to arī jārunā. Stratēģijas, ko jūs ierosinājāt eh, un ko ierosināt Eiropas komisijai izstrādāt, manuprāt, tas arī tāds svarīgs punkts. Domāju, ka ir vajadzīgs daudz struktūrētāka pieeja, atbalstot izteiksmes brīvību un plašsaziņas līdzekļu attīstību. Tas ir pareizi. Un es domāju, ka tam ļoti noderīgs arī ir šis pagājušās nedēļas Eiropas eh, šis ANO Eiropas Savienības demokratijas un cilvēktiesību instrumentu fórums, kurā piedalījāmies. Un šādos fórumos mēs atzīstam žurnālismu kā vienkārši tad, kā tādu funkciju, kam ir īpaša loma spēlēm cilvēktiesību aizsardzībā. Nu vienalga, vai viņi palīdzētu apkurot korupciju vai e, lietu gaismu pār cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir svarīgi, nu kaut vai runājam arī par tūkstošu gadus attīstības mērķiem un žurnālistu lomu to sasniegšanā, brīva žurnālisma lomu šajā visā pasaukumā, jo tieši korupcijas apkurošana, protams, un valdības dažādi trūkumu norādīšana ir žurnālistu ziņā. Mani interesēja tas, ka jūs arī runājāt par to, ka atsevišķi finanš, finansējuma mehānismi saistīti ar konfidencialitātes klauzulām. Un lai arī es domāju, ka tas var būt atbilstīgs dažām cilvēktiesību grupām, tas var radīt nopietnas problēmas žurnālisma atbalstīšanai. Jo žurnālistiem taču gal galā ir jācīnās pret korupciju, jāpieprasa pārskatāmība, jāpieprasa atskaitīšanās. Un ja žurnālistu grupas saņem atbalstu no tādiem nes, nepārskatāmiem finansējuma avotiem, tad tādā gadījumā viņu godīgums tiek apdraudēts un viņu integritāte tiek, var tikt apšaubīta. Uh, Tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka jūs savā ziņājumā par to runājāt. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Tāpat arī domāju, ka varbūt līdz ar to šie žurnālisti, nu, tiek pakļaut zināmam riskam, jo tiek taču gaidīts, e, varbūt pēc tam no viņiem, ka viņi veiks kaut ko nelikumīgu, tāpēc, ka ir saņēmuši šādu finansējumu. Turklāt. Visā šai programmā arī redzam to, ka valdības arvien vairāk uzbrūk mm, šāda veida finansējumam, ko saņem dažādi veidi cilvēktiesību organizācijas, nu tā, vai tas būtu tuvos autrumos vai citur. Un uh, bieži vien šis finansējums nāk no ārvalstīm, un tas ir tāds strīdus jautājums. Un parasti tiek teikts, ka lūk, šiem ārvalstu avotiem ir kaut kādi slēptie nolūki. Uh, Un, zināmā mērā, rezultātā nu, rodas tāds vispārējais šaubas, neredz sabiedrībai par to, ka lūgt ir kaut kas aizdomīgs. Un es saprotu, ka atsevišķās valstīs, atsevišķās cilvēku tiesību grupās šāda veida finansējums nav vajadzīgs, bet daudz kur tas ir vajadzīgs. Un tas attiecas arī uz žurnālismu finansējumu. Un tad jautājums par uz, atbildības uzņemšanos vietējā līmenī, tas arī ir svarīgi. Es strādāju ar žurnālistu savienībām un uh, Daudz no šīm savienībām ļoti labi var atspoguļot situāciju, kurā viņi darbojas. Bet tāpat laikā viņiem ir vajadzīga palīdzība. Viņi nereti nespēja pārvaldīt dažādus projektus, vadīt projektus. Viņi ļoti labi var sagatavot stāstījumus, bet neprot sagatavot finanšu pārskatus. Nerad šīm savienībām nākas darboties tādos apstākļos, kādi tam ir apkārt, un eh, no nu, tām nevar prasīt visādi veidi administratīvas prasības. Nu, tad brīdinoša nots varbūt. Viena lieta, ko re regulāri pie, piedzīvojam, ir tas, ka daudz no līdzekļu donoriem eh, nāk no NVO. Un tad ir tāda ļoti efektīva NVO, kas ir tiešām drosmīga un tā tālāk un tā prom, bet tad ir arī tad vesela NVO nozara, uh, kas, piemēram, ir ļoti labi, ar ļoti labu angļu valodu, saprot visu šo loģisko ietvaru un tā tālāk, prot rakstīt projektus, bet viņiem nav reālas taustāmas saiknes ar žurnālistiem un kopienu, ko tie pārstāv. Un tāpēc es domāju, nu, ka tas arī ir tāds svarīgs elements. Uh, un tāpēc ir vajadzīga šī atbildības uzņemšanās vietējā līmenī, jāpārliecinās, ka tās institūcijas un grupas, ko jūs atbalstat, patiešām nāk no vietējās uh, kopienas, un tām ir kaut kāda veida mērķa auditorija. Un tas, protams, nozīmē, ka tie ir tādi ļoti sarežģīti klienti, tie varbūt nav tik efektīvi projektos un tā tālāk. Vēl viens tāds problēma jautājums, ar ko sastopamies, ir Tas, ka šobrīd ļoti daudz tiek runāts par sociālajiem plašiņas līdzakļiem, to redzēju piedzīvojam Arābu pavasarī un tā tālāk arī Eiropas Savienības aktīvisti to izmanto. Jā, sociālajiem plašiņas līdzakļiem ir ļoti liela loma blogeriem un tā tālāk un tā joprojām. Un ko taču blogeri dara? Nu, viņi tajā brīdī, kad nav tādi sistemātiskie valsts plašiņas līdzekļi, tie, e, kas spētu atbilstot objektīvu informāciju, tad viņi šeit nospēlē lomu un piedodās savu viedoklis, ka ir objektīvāks, bet bet nedrīkst viņus izmantot kā e, žurnālismu aizstājēju. Un tad, jo citādi var rasties problēmas, ilgtermiņā īpaši. Jo tieši šim galvenajam žurnālismu sektoram valsts līmenī ir jātop atbalstītam un izveidotam, nevar paļauties tikai uz plašsaziņas līdzekļiem. Un tam ir vajadzīgi būt veselīgam, vienkāršam, saprotamam, protams, neatkarīgam no valsts. Un visbeidzot, augstu vērtēju arī atsauci uz to, ka ja Eiropas Savienība vēlas būt uzticami, vēlas, lai tai tic, tad tai ir vajadzīgs pirmām kārtām sakārtot pašai savu māju. Un lai arī par to tika vairāk kārt runāts, tomēr nav tāds skaidrs paziņojums par to, kur tiktu runāts par nepieciešamību aizsargāt visu šo plasaziņas līdzekļu sektoru, kā nozer, kā profesionālu kopienu, lai aizsargātu žurnālistiku un žurnālistus kā valsts pakalpojumu sniedzējus. Bet mēs runājam šeit par preses nākotni, tad tādā gadījumā lielākais drauds preses brīvībai ir šī preses nākotnes paredzamība. Es domāju, ka tiešām šeit mūs gaida milzīgi izaicinājumi, jo tradicionālie preses eh, instrumenti eh, tiek faktiski nu, sagrauti nu, finanšu krīzes rezultātā un tā tālāk tiek samazināt reklāmu, samazinās ieņēmumu un tā tālāk. Un viss šī informācija, zināmā mērā, ļoti brīvi pieejama un cilvēki vairs negrib, negrib maksāt par informāciju. Bet, nu, problēma ir tāda, ka laba žurnālistika maksā naudu. Ja gribat, lai žurnālists sagatavo labu objektīvu rakstu, viņam, protams, par to jāmaksā. Viņš arī vēlas kaut kā iztikt un līdz ar to viss šis plasaņas līdzakļu sektors tādā ziņā ir jāaizsarga. Mēs sastopamies ar situāciju, kur tirgus, piemēram, šķiet nespēja atbalstīt žurnālistiku. Šajā ziņojumā ļoti svarīgs punkts, kur runās par nepieciešamību rast tādus modeļus un scenārijus, kas būtu alternatīvi pašreizējiem un atrisināt šo problēmu jo šobrīd plašaņas līdzekļi sastopas ar būtisku līdzekļu samazinājumu. Un jautājums līdz ar to rodas par to, vai tāda veida plašaņas līdzekļi, kādus mēs to pazīstam, vēl pastāvēt pēc 10, 15, 20 gadiem. Nu, protams, būs kaut kāda veida, jo vienmēr būs tie, mm, vienmēr būs despoti, vienmēr būs totalitārismu režīmu un tā tālāk, bet vai būs šie žurnālisti, kas viņus atmaskos, jo mums ir nepieciešams šo, aizsargāt šo neatkarīgā žurnālista profesiju, tā lai mēs varam uz viņiem paļauties, lai viņi varētu mums kalpot kā paraugs demokrātis, demokrātismu aizstāvēšanai un aktīvistiem. Paldies. Un nu, tas arī viss, kas man bija sakāms. I... Paldies. Tas bija tāds labs veids, kā atzīmēt starptautisko, starptautisko žurnālistu dienu. Un teikšu, klāta ne tikai ēnu referente, bet arī politisko grupu pārstāvji, kas strādā ar šo ziņojumu, ko jūs minējāt. Kristīna Daimona no TEFCO ģenerāla direktorāta. Varbūt tagad arī varat mūs uzrunāt. Paldies! Protams, ka tātad mums ir laiks, saka um, runātāja. Es Pilnīgā, pilnībā piekrītu Nieves kundzei attiecībā uz pozitīvo ziņojumu novērtējumu. Sevišķi jautājumi par digitālo brīvību un uh, žurnālistu lomu uh, sabiedrības viedokļa veidošanā. Protams, ka mēs darbojamies vidē, kas darbojas ļoti ātri, uh, rodās gan jaunas iespējas, gan jauni sarežģījumi un uzdevumi. Tāpat ekonomiskā ilgtspējība ietekmē žurnālista profesiju kā tādu. Jautājums par apziņas brīvību, izteiksmes brīvību un žurnālista darbu, tas viss ir savstarpēji saistīts. As was mentioned by Nieves, uh, DevCo undertook a media study last year in order to take a first step to engage in a conversation of, of not only uh, highlighting uh, svarīgi jautājumi, ko uzsvēra uh, Nieves kundze, bija saistīti arī ar sadarbības jautājumiem, kā mums vislabāk sniegt atbalstu šai jomai, piemēram, izteiksmes brīvības jomā, kā uzlabot situāciju, kā nodrošināt žurnālistiem brīvību, kas viņiem ir nepieciešama. Un Pētījums, protams, notika, tika veikts vienlaikus veik, konsultējoties ar plašām sabiedrības grupām, un pagājušajā nedēļā mūsu ģenerāldirektorāts organizēja pasākumu, kas bija veltīts žurnālistu izteiksmes brīvībai. Un mēs runājam par mēdīju lomu, par to, kāda ir plašsaziņas līdzekļu loma valstīs, kurās valstiskums ir tāds nav nostabilizējies, un kāda ir plašsaziņu līdzekļu loma vēlēšanu laikā un vēlēšanu norisē. Arī runājām, protams, par žurnālistu cilvēktiesību ievērošanu. Un DEFCO ģenerāldirektorāts, protams, turpinās strādāt uh, Uh, un turpinās arī diskusijas un konsultācijas. Paldies! Thank you! No, I think... Paldies! Šķiet, ka šo punktu varam tagad arī noslēgt. Pēdējais punkts darba kārtībā ir jautājumu loks, jautājumu laiks. Best. Read, there are different questions. Jautājumi ir dažādi, es tos nolasīšu. Parlaments rekomendē padomē izveidot vienotas, uh, vi, vienot, vīzu, vienotus vīzu ierobežojumus Krievijas amatpersonām, kas bija iesaistīts Magnitska lietā. Šobrīd tiesvedība ir pabeigta. Um, tika atvērta tā, tā kā pēcnāvis tiesvedība un Eiropas Savienība ir sākusi arī pārunas par vīzu atvieglinājumiem Krievijas amatpersonām. Jautājums ir, vai Eiropas ārējās darbības dienests ir diskutējis, apspriedis Eiropas parlamenta ieteikumu par um, ceļošanas ierobežojumiem un citām sankcijām attiecībā uz Krievijas amatpersonām, kas iesaistīts Magnitska lietā. Uh, Tad ir jautājums, cik tālu ir pavirzījušās diskusijas padomē un vai ārējās darbības dienests ir izanalizējis Vāt, Krievijas lēmumu slēgt Magnitska lietu, atklājot šo pēcnāves tiesvedību pret Krievijas um, advokātu vai ārējās darbības dienests ir kādā veidā iesaistījis pārunas par atvieglojumiem un Magnitska lietu, un vai apvien ārējās darbības dienests uzskata, ka Krievijas amatpersonām var atvieglināt vīzu režīmu uh, laikā, kamēr um, Magnitska lietas skatīšana apliecina, ka Krievijā ir ļoti lieli trūkumi taisnīgā tiesvedībā īrijas parlamenta kolēģi divpusējā, divpusējās pārunās šobrīd runā par um, vīzu atvieglojumiem. Tagad lūdzu varat atbildēt. Thank you, Madam Chair, uh, for this. Paldies par šiem jautājumiem. Gribu atbildēt ārējā darbības dienesta vārdā. Šis ir tāds ļoti plaši izskanējis gadījums Sergeja Magnitska. Un būtībā šis gadījums atspoguļo tiesiskuma situāciju Krievijā un Eiropas Savienība. Uh, ilgstoši ir uzsvērusi, ka izmeklēšanai ir jānotiek um, tādā piemērotā pareizā veidā un visiem, kas ir iesaistīti slepkavībā, ir jātiek tiesātiem. To uzsvēra arī augstākajā līmenī rakstot vēstuli, tātad 2012. gada 18. aprīlī, to parakstīja Van Rompēkungs, un vēstule bija domāta Dmitrijam Medvedevam, Krievijas toreizējam premjera prezidentam. Toreizējam Krievijas prezidentam. Mūsu pozīcija ir skaidra. Tikai tāda kārtīga uh, izmeklēšana šajā gadījumā apliecinās to, ka tiesiskums Krievijā ir nodrošināts. 20. martā tika pieņemts lēmums slēgt lietu, un tajā pašā laikā tika atklāta šī pēcnāvis tiesvedība attiecībā uz pašu Magnitski. Kā jūs pareizi norādījāt, 23. oktobrī pagājušā gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā padomē tika rekomendēts izstrādāt noteikti sankcijas, piemēram, vīzu ierobežojumus attiecībā uz Krievijas amatpersonām, kas ir iesaistīts Magnitska lietā. Es esmu ņēmuši vērā šo ieteikumu Eiropas un dažos valstu parlamentos jau ir sākušās iniciatīvas, kas apliecina sabiedrības interesi par šo lietu un citām līdzīgām lietām. Mēs turpināsim uzsvērt to, ko mēs sagaidām no šīs izmeklēšanas, ka mēs vēlamies, lai tā atsāktos un noritētu saskaņā ar likumu. Sankcijas ir viena no Eiropas politikas pieejām. Tas ir viens elements, un būtībā tas ir galējais līdzeklis. Ierobežojumi ir iespējami tikai ļoti īpašās situācijās saskaņā ar Eiropas vadlīnijām. Pastāv virkne profilakses preventīvu instrumentu, kam ir vajadzīgs politisks atbalsts un ko var pieņemt tikai vienprātīgi Eiropas Savienības padomē. Runājot par vīzu atvieglojumu, vienošanos par vīzu atvieglojumiem, jāsaka, ka sarunas par šo jautājumu turpinās. Un ņemot, un mēs cenšamies strādāt tādā dialoga gaisotnē. Un dialoga rezultātus, protams, varēs izvērtēt Eiropas parlaments. Paldies! Paldies par jūsu detalizēto atbildi! Jūs sacījāt, ka uh, sarunas par vīzu atvieglojumiem turpinās, un es jums apsolu, ka mēs sekosim līdz tam, kas notiek. Šķiet, ka vairāk jautājumu nav. Paldies, varam noslēgt sanāksmi. Rītdien pulksten deviņos atsāksim sanāksmi, izskatīsim Eiropas parlamenta ieteikumu padomēji par projektu Es pamatnostādnēm par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu